Šodien guten morgen! Labrīt! Tie, kas ieradušies laikā, nedrīkst ciest no tā, tāpēc sāksim precīzi. So, wir hatten gestern ja keinen Koordinator. Vakar nenotika koordinātoru sēde, līdz ar to nevaru jums arī neko ziņot par lēmumiem. 25. janvārī būs koordinātoru sanāksme. Aber wir hatten ein Koordinatorenmeeting am 7. decembrī bija koordinātoru sanāksme, par to jums ir, jūs esat saņēmuši paziņojumu. Ja jums kaut kas ir sakāms, lūdzu, dariet to. Bet dokumentu esat saņēmuši. Pirmais punkts darba kārtībā šodien komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanas pārbauda mūvu ģenerāla direktorāta pārstāvju stāšanās par komisijas īstenošanas aktu attiecībā uz noteikumiem par aizmugurējo aerodinamisko ierīču izmantošanu. Uh, Došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Labrīt, dāmas un kungi. Es gribētu jums īsi prezentēt šo tekstu. Tātad direktīva 719, ko mēs pieņēmām pavasarī, paredz, ka mēs varam pievienot uh, pārklājus smagajiem transporta līdzekļiem, lai nodrošinātu, lai pārbaudītu to aerodinamisko kapacitāti. Šeit ir divi nosacījumi. Pirmais attiecas uz MUF ģenerāldirektorātu, kuram ir jāizveido īstenošanas akts, lai uh, pārbaudītu uh, šāda aprīkojuma darba apstākļus. Un tāpat arī ir jāapstiprina tipa apstiprinājums šāda veida transporta līdzekļiem, lai šos ražojumus varētu apstiprināt pirms tie tiek laisti tirgū. Mēs nodrošinājām ekspertu grupu, piedalījās visas iesaistītās puses, un mēs varējām nonākt pie secinājumiem. Tātad mēs pastāmies uz uh, šīs ekspertu uh, grupas uh, darbu, un MUV ģenerāldirektorāts ir ievietojis sev vajadzīgos elementus īstenošanas aktā. Tieši par šo īstenošanas aktu mēs šodien runājam. Tas tiks iesniegts dalību valstu um, komitoloģijas komitejai, uh, tika iesniegts uh, komitoloģijas komitejai 30. oktobrī. Un uh, Uh, šī komiteja sniegs savu atzinumu. Kamēr uh, Grau uh, ģenerāldirektorāts gatavos savu tekstu par tīpa apstiprinājumu. Pašlaik notiek darbs pie šī apstiprinājuma un notiek konsultācijas ekspertiem par to, kas būtu jāiekļauj šajā aktā. Un ģenerāldirektorāts plāno paveikt darbu pavasarī. Tas nozīmē, ka pavasara beigās, teiksim, jūnija sākumā, uh, abi akti vienlaicīgi tiktu iesniegti pieņemšanai dalībvalstīm abās atšķirīgajās komitejās. Tātad eh, komitejas magijiem transporta līdzekļiem, kas attiecas uz grau ģenerāldirektorātu, un eh, transporta komiteja uh, eh, mūvu ģenerāldirektorātam. Tātad abi šie teksti varētu tikt pieņemti vienlaicīgi komisijā. Gribētu arī precizēt, ka uh, Uh, manuprāt, jums interesē šis jautājums. Direktīvas tekstā ir paredzēts uzlabot arī uh, transporta līdzekļu priekšpusi, un lai uzlabotu šo priekšpusi, mūsu uh, grauhu ģenerāla direktorāta kolēģiem ir jāsagatavo visu noteikumu aktualizācija attiecībās tīpa apstiprinājumu. Es noteikti, eh, un esmu kontaktējies ar Grau ģenerāldirektorātu, un eh, Grau ģenerāldirektorāts man apstiprināja, ka pirms gada trilogā eh, ir nolēmts um, padomēji un parlamentam līdz 2016. gada beigām iesniegt visus vajadzīgos dokumentus par tipa apstiprinājumu, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas ātrāk šo transporta līdzekļu ražotāji uh, varētu uzsākt jaunus pētījumus un varētu um, ieviest šīs jaunās iekārtas uh, direktīvā paredzētajā termiņā. Vēl viens jautājums, uz kuru es varu jau tūlīt atbildēt, jo zinu, ka tas tiks uzdots. Un tad, tad šie ir tie slavenie 20 centimetri. Par ko tad īsti te ir runa? Tad, kad eh, šīs iekārtas, tātad eh, šīs plāksnītes tiek pievienotas eh, lidmašīnas aizmugurē, tika paredzēts, ka šīs plāksnītes nedrīkst būt garākas par 20 centimetriem, tad, tad par 20 centimetriem garākas nekā lidmašīna. Un šādā veidā tātad varētu d'exécution qui vous est proposée, nous avons rajouté un tout petit morceau de phrase qui consiste à dire que cette condition s'applique. Tātad eh, šis nosacījums tiek piemērots, ja eh, transporta līdzeklis tiek izmantots eh, kombinētajā transportā. Et je voudrais simplement expliquer en deux mots pourquoi nous l'avons rajouté. Dans le cadre de ce groupe d'experts, šīs eksperta grupas uh, ietveros, konsultējoties ar rūpniecības pārstāvjiem, mēs uh, runājām par to, ka šis nosacījums būtu jāpiemēro visiem transporta līdzekļiem un visiem būtu jāizpilda 20, šī 20 centimetru prasība. Ir skaidrs, ka 15-20 gadu laikā tehnoloģijas attīstās un uh, parādās jauni ražojumi, kas ir daudz uh, funkcionālāki, daudz eh, labāk, eh, labāki nekā iepriekšēji transporta līdzekļi un kas neatbilst šai 20 cm prasībai. Tāpēc jautājums, vai mums ir jāierobežo tehnoloģijas attīstība, eh, uzspiežot šo 20 cm prasību. Ir skaidrs, ka šos iekārtas var ļoti viegli noņemt no transporta līdzekļa, un ja ražotājs vēlas, piemēram, šo transporta līdzekli pārvadāt ar vagonu, tad um, ir vajadzīgas attiecīgās ierīces, lai šo transporta līdzekli varētu pievienot vagonam. Mēs uzskatām, ka šis nelielais teikums noteikti neietekmēs kombinētos transporta veidus, un komisija vienmēr ir atbilstījusi kombinētos transporta līdzekļus. Tāpat arī ir skaidrs, ka ja parlamentā ir atšķirīga vīzija, uh, par šo jautājumu un jūs vēlties, lai šis teikums tiktu dzēsts, tad tas arī pazudīs. Vēl noslēgumā es gribētu norādīt, ka līdz šim mēs vēl neesam saņēmuši komentārs no dalību valstīm par šo konkrēto teikumu. Tas bija viss, kas man bija sakāms. Paldies! Vispirms vārds Vimam Vandekampam. Paldies, priekšēdētāji! Es diemžēl nezinu, ar ko šis, eh, šī iniciatīva, šis dosie sākās un kāpēc tas tiek izstrādāts un saprotu, ka komisija apraksta, ko tā šobrīd dara, bet nav skaidrs, kad tas stāsies spēkā kā obligāts tiesība akts, vai tā ir direktīva, kad mums, kad šīs normas nāks klajā. Un otrs, uh, Kādas būs izmaksas vienai, vienam kravas auto vidēji? Un vēl trešais jautājums. Šobrīd notiek uh, uh, izmēģinājumi ar tuningu, kas notiek, ja smagās mašīnas brauc rindā vai uh, ir Un uh, ko tas īsti, kā šīs normas ietekmēs uh, lielās un smagās uh, uh, kravas automašīnas? Paldies! Manuprāt, par to īsti nav runa, bet komisija to paskaidros. Ismails Ertoks lūdzu. Paldies! Pā, labrīt, paldies komisijas pārstāvim. Tie, kas iepriekšējā sasaukumā šeit strādāja, zina, kāpēc šis dosies tiek veidots, jo tie, kam bija balsu vairākums, uzskatīja, ka ir nepieciešams pēc iespējas vairāk pārlikt transportu no ceļiem uz uh, sliedēm. Un tāpēc tika domāts arī par iespējām pēc iespējas ātrāk pārlādēt krāvas uz vagoniem, vagonos. Un Un uh, runa šeit ir par tādiem viegli pārlādējamiem kravas auto. Un, manuprāt, vienošanās trilogā starp parlamentu un padomi to nevajadzētu apdraudēt, neatkarīgi no tā, vai šīs iekārtas ir nomontējamas vai nē bet runa ir par to, lai jebkura liela krava no kravas auto var tikt viegli pārlādēt uz vilcienu. Lūdzu, Gezina Meisnere. Es uh, pati strādāju ar šo dosie, un runa šeit nav par lielajām garajām kravas mašīnām, bet gan par parastām tradicionālām uh, Uh, kravas auto, ko ir paredzēts darīt tādas aerodinamiskākas. Es pilnīgi nepiekrītu tam, ka starp modālajā transportā šādas iekārtas var izmantot. Šobrīd lielākā daļa parasto tradicionālo kraus auto, tie nav vienkārši pārlādējami dzelzceļa vagonos. Uh, ASV es zinu, ka šādas iespējas pastāv. Veseli, nu, veselas kravas neizkraujot tās no auto var vienkārši ielādēt vilcienā, bet un projekti, kas, kuriem lodzekļi tika prasīt no CEF, tika noraidīti. Un to es īsti nesaprotu, ja tehniskās iespējas ir pārlikt krāvas vairāk uz dzelzceļu, tad tādas ir jāizmanto. Es nezinu, vai ģenerāldirektorāts MUV ir īstais adresāts, bet, nu, katrā ziņā kombinētajā transportā vai starpmodālajā transportā šī iespēja, šīs iekārtas izmantot ir jāatstāj. Un vēl man ir jautājums, esmu ļoti nepacietīga pēc dabas, kā jūs domājat, cik daudz laika prasīs uh, šo iekārtu ieviešana, kad mēs redzēsim šādas mašīnas uz ielām. Uh, Kāpēc tas viss prasa tik daudz laika, vai 2016. gada beigām e, tas ir iecerēts, e, iecerēts pabeigt, un tad jūs sakāt, ka būs pētījumi, kad tad mēs redzēsim šādus auto? Paldies, Peters Lundgrēns. Tak. Paldies. Es, e, kā smagās mašīnas šofers, vēlētos pateikt, ka problēma šeit nav nekādas. Uh, kā e, šīs iekārtas ir iemontētas aiz kabīnes, jo šodien e, mēs jau zinām, ka ir divi 20 pēdu konteineri, kuri tiek piekabināti klāt trailerim. Uh, Ko tad mēs darām visbiežāk? Tātad priekšējais konteiners eh, tiek pagriezts ar durvīm pret eh, kabīni, kamēr aizmugurējais eh, konteiners ir ar durvīm uz aizmuguri. Problēma, kas ir ar šiem konteineriem, ir tāda, un ar šo transporta metodu ir tāda, ka ja viņi ir ielikti, tātad, vien, piemēram, 11 tonnas pēc konteineru, tad jums ir jābrauc uz tādu terminālu, kurš ir ar tādu uh, dakšu pacēlu, sadalītāju, kurš varētu pacelt šos milzīgos konteinerus. Tas nozīmē, ka ja mēs e, braucam no vietas, kur ir e, ielādēts šajā konteinerā, tad. E, tad uz velcēju mašīnas galveno asi ir milzīgs vilcēja spiediena spēks. Tātad, ja aizmugurē ir 11, 12 tonnas, tad pa lielam ir bīstami braukt ar smago mašīnu šādi piekrautā piekabē, ja ir aplidojis ceļš. Bet šie 20 centimetri, manuprāt, nav problēma nekāda, jo patiesībā mēs varam to pagriezt tādajādi, kā mēs esam tā kā aptvēruši šo te konteineru. Paldies, Janoš Cemke. Jeżeli można, to o e, kilku sprawach. E, otóż zacznę od e, pierwszej. Paldies! Es gribētu runāt par vairākiem jautājumiem. Viena lieta, par to runāja jau Ertoga kungs. Pagājušajā sasaukumā mēs par šiem grozījumiem un šīm izmaiņām runājām. Un viens no pieņēmumiem, no kuriem mēs tā kā startējām, bija ja ir iespējams, tad pēc iespējas vairāk krāvu pārlikt no ceļa uz dzelzceļu. Un situācija ir šāda. Ražotāji vēlas, lai mēs uh, uh, ļaujam izmantot pēc iespējas lielākas kravas auto, bet mūsu intereses ir ņemt vērā arī uh, vides aizsardzību, nodrošināt raitu transportēšanu. Un arī šie elementi uh, tika ņemti vērā. Strādājot pie dosiem, mēs uh, domājām par to, ka ir būtiski, lai dažādi transporta veidi varētu saskaņot darboties. Un šīs eh, iekārtas, par kurām mēs runājam, attiec uz jaunām ražot, tikko ražotām krāvas automašīnām. Un cita iespēja ir pielāgot automobīļus, aprīkojot tos ar eh, šīm iekārtām. Un kā to visu uzlikt uz laika as, kāds būtu kalendārais grafiks Un vēl, ja es pareizi sapratu, ko sacīja komisijas eh, pārstāvis, tad šeit pastāv konflikts starp dažādiem juridiskiem aktiem vai, eh, vai vienā, ir iespējams to visu apvienot vienā uh, likumdošanas aktā. Puh, paldies! Tagad es arī vēlos kaut ko jautāt. Debates notiek jau ļoti ilgi. Komisijas uh, gribēja būtībā panākt, lai lielās garās kraus automašīnas varētu arī veikt pārobežu transportēšanu un Izmantojot šīs aerodinamiskās iekārtas, komisija grasījās nu, šādā veidā panākt piekrišanu šādu auto laišanai eksploatācijā. Un trilogā par to arī tika diskutēts un bija tika skaidri noteikts trilogā, ka ar lielajām garajām kraus automašīnām šai, šim jautājumam nav sakara. Protams, ka aerodinamikai jābūt nodrošinātai 20 cm robežās, lai sadarbspēja būtu nodrošināta, lai varētu arī tātad izkraut konteinerus no automobīļiem, iekraut kuģos un dzelzceļa vagu uz dzelzceļa platformām. Un es tagad brīnos par to, ka komisija trilogu rezultātus cenšas pavērst atkal tādā virzienā, kas jau tā kā šķita pārvarēts, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Ja trilogs ir beidzies, mēs esam vienojušies par panākto, un no jūsu puses e, priekšās vēršas pie komisijas pārstāju, šis teikums ir jāizņem laukā, jo mēs ļoti uh, ilgi uh, debatējām par to, un ja Leichtfrīda kungs būtu šodien šeit, viņš būtu ļoti, ļoti nepatīkami pārsteigts, jo šobrīd viņš ir viens no Austrijas federālajiem zemēm transporta ministrs, bet tagad es ar interesi gaidīšu jūsu atbildi. Paldies!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 lai grozītu maksimālos transporta līdzekļa izmērus, lai eh, transporta līdzekļu ražotāji varētu aprīkot eh, transporta līdzekļus rajonām iekārtām. Un šeit eh, nav runa par to, vai te būtu uh, jauni transporta līdzekļi domāti, vai arī veci, kas vēlāk tiek aprīkot ar jaunām iekārtām. Vandi Kampakungs jautāja, cik tas varētu maksāt. Pēc mūsu aplēsēm tie, tie varētu būt 3 miljoni eiros vienu uh, smago automašīnu. Tātad šī summa tomēr salīdzinoši augsta, un tas nozīmē, ka um, transportētājiem vajadzētu uh, pēc tam um, mēģināt ietaupīt uz degvielas rēķina, un šeit varētu ietaupīt 7% no kopējā patēriņa, tad, kad transporta līdzekļi um, ieiet uh, kruīza ātrumā, kas ir virs 60 uh, km uz nacionāliem autoceļiem. Uh, Attiecībā uz braukšanu rindā vai eh, kolonnā. Šis e, ir rūpniecisks jautājums. Šeit nav nekāda pienākuma aprīkot transporta līdzekļus. Rūpniekiem ir jāpārliecina transportētēji izmantot šādu aprīkojumu, var arī to neizmantot. Ir skaidrs, ka transporta līdzekļu izmantošanas nosacījumi, tātad vai šie transporta līdzekļi var braukt rindā vai nē, ir jāizskata pirms mm, transportētājs izvēlas pirkt šo transporta līdzekli vai nē. Tātad, ja runa par braukšanu. Um, vienam aiz otra, protams, ir jādomā arī par aerodinamiskajiem nosacījumiem. Un ja šīs um, iekārtas uh, tiek izmantotas, tad ir jāskatās, vai tās traucē vai arī netraucē braukšanai rindā vai kolonnā. Protams, ir jādomā par uh, transporta līdzekļu kapacitātes paaugstināšanu. Tātad te ir uh, jādomā par direktīvu numur 719, un šeit atkāpes, kas tiek attiecinātas uz garumu, noteikti nedrīkstētu transportētājs um, izmantot um, transporta līdzekļu kapacitātes paaugstināšanai, tātad uh, svāru, ko šī transporta, uh, uh, ko šis transporta līdzeklis var pārvadāt. Um, Tātad te ir runa par lietām, kas ir absolūti nodalītas. Šīs plāksnītes visticamāk būs jāpārbauda, un tas noteikti būs jādara rūpniekiem, jo um, ražotājiem noteikti būs jāpārliecina transportētāji, lai transporta līdzekļi ir pietiekami labi aprīkoti, lai varētu izmantot šīs aerodinamiskās ierīces. Uh, Eh, laika grafiks. Noteikti vajadzētu nošķirt eh, aizmuguri un priekšpusi, jo šie kalendāri ir pilnīgi atšķirīgi. Tieši tāpēc arī Grau ģenerāla direktorāts ir nolēmis nodalīt uh, tipa apstiprinājuma tiesību aktus uh, priekšpusē un aizmugurē. Tātad Ja runa par priekšpusi, tad būs jāuzdod daudzi un dažādi jautājumi attiecībā uz bāzes kritērijiem ir jāskatās, vai transporta līdzekļa aerodinamika tiek uzlabota. Un šeit ir jādomā, ar ko tad tiks salīdzināta transporta līdzekļa transporta līdzekļa um, izpilde, tas, ko šis transporta līdzeklis var funkcionāli paveikt. Attiecībā uz aizmuguri laika grafiks ir tāds, ka tipa apstiprinājuma noteikumi un uh, Eiropas, uh, savienī, Eiropas komisijas īstenošanas akti būs gatavi 2016. gada vasarā. Pašlaik šie ražojumi jau ir tirgū. Ir vairāki uzņēmumi MVU, kas attīsta jaunas koncepcijas šāda veida transporta līdzekļiem, un pirmos transporta līdzekļus varētu aprīkot uh, līdz 2016. gada beigām. Un tātad šeit ir runa gan par jauniem transporta līdzekļiem, gan arī par pārbūvētiem veciem transporta līdzekļiem. Attiecībā uz priekšpusi laika grafiks ir atšķirīgs. Komisija <clears throat> prezentēs tīpa apstiprinājuma tiesību aktus 2016. gada beigās. Direktīvā ir paredzēta arī kavēšanās attiecībā uz eh, šo uh, priekšpuses ierīču uh, ieviešanu tirgū. Mums nācās akceptēt šos ierobežojumus, un tieši tāpēc arī mēs vēlamies nodrošināt, lai mums būtu vairāk laika šo tiesību aktu pieņemšanai. Ja parlaments teiks, ka šis teikums, kas um, ir ieviests par 20 centimetriem, ir jādzēš, tad tas arī tiks cēsts bet attiecībā uz transporta līdzekļiem mēs nevēlamies pagarināt uh, smago automašīnu garumu. Tātad vairāk par šiem 20 centimetriem. Mēs noteikti atbalstam intermodālo transportu un to arī turpināsim darīt. Paldies, Gezina Meisnere. Es, ja es, varbūt tulkojumā nebija kaut kas pareizi, bet komisija izmantoja Monster Tracks Uh, un šeit uh, pareizi jāsaka gigalainer vai, vai kā citādi, bet komisijai nevajadzētu tagad, uh, kā saka, piešķirt politisku nokrāsu tam visam. Droši vien tas bija tulkojuma kļūda. Uh, Mēs zinām, par ko ir runa. Tu runāji par garajām automašīnām, bet es par Monster Tracks. Jā, aber es waren übersetzt. Tas bija droši vien tulka kļūda, ne komisijas. Très court. Pavisam īsi, lūdzu. J -j -j, es eh, gribētu uh, runāt par procesuāliem jautājumiem, un mm, tad man ir arī neliels precizējums. Es esmu viens no uh, vecākiem deputātiem šajā parlamentā, un uh, agrāk komitejā tika pasniegta kafija vai tēja. Un mm, tiešām ir ļoti žēl, ka mēs esam tik trūcīgi un uh, Eh, deputāti turpina strādāt, taču kafejnīcas ir slēgtas. Otrs novērojums. Esmu darbojies kā jurists, um, desmit gadus strādāju juridiskajā komitejā. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi sarežģīti mums eh, paust savas domas par normām, kas eh, ir paredzētas direktīvu grozīšanai, bet uh, Mums gandrīz nekad nav uh, priekšā direktīvas teksta, kas mums ir jāgroza. Protams, ka uh, Eiropas Savienības tiesību aktu kodificēšana turpinās katru dienu, bet es patiešām neprotu to darīt. Es nemāku izteikties par tekstu, uh, kas tiek grozīts, ja man priekšā nav viss šis pilnīgais teksts. Un pēdējais novērojums. Uh, Es gribētu izmantot šo izdevību, jo pirms vairākiem gadiem es tikos ar franču senatoru, kas vadīja ļoti nozīmīgu transportu uzņēmumu, un viņš man teica, ka viņš vēlētos, lai tiesību aktu normas par transporta līdzekļu garumu attiektos uz liederīgo slodzi, nevis uz visu uz transporta līdzekli. Tātad, ja tiek ņemtas vērā visas šīs dimensijas, tad ražotājs samazina kabīnes izmērus vai arī paredz minimālos izmērus kabīnei, tā lai varētu pārvadāt pēc iespējas lielāku svaru. Un tas rada ārkārtīgi daudz satiksmes negadījumu arī ar nāvis gadījumiem. Atšķirībā no tā, kas notiek ASV, Eiropas Savienības eh, transporta līdzekļu kabīnes netiek aizsargātas un tās uh, uzreiz uh, ir kontaktā ar citiem transporta līdzekļiem, gadījumā, ja notiek sadursme. Paldies! Par divām lietām gribu kaut ko vēl piebilst. Par kafiju un tēju tas ir tagad uh, likvidēts, jo daudz uzskatīja, ka tas ir lieki, bet ir kafēnīts, kas ir vaļā un iespēja tikt pie kafijas un tējas ir, bet dokuments tika piesūtīts un tas, ko, par ko komisija stāstīja, to jūs visu esat saņēmuši. Paldies vēlreiz komisijas pārstāvim. Nākamais darba kārtības punkts - komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanas pārbaude. Uh, Mūvu ģenerāla direktorāta pārstāvju uzstāšanās par RKP pasākumu aviācijas jomā projektiem, pilotu apmācību, testēšanu un periodiska pārbaude, gaisa kuģu sadarusu novēršana, datu pakalpojumu sniedzēju certifikāts. Runa ir par trim priekšlikumiem. Uh, kas attiecās uz kontroli gaisa satiksmes jomā. Parlamentam ir iespēja prezentēt iebildumus pašreizējā situācijā. RKP pasākumi ir vienīgā joma, kur parlaments var šobrīd kaut ko iebilst. Lūdzu, vārds komisijas pārstāvjum desmit minūtes. Yes, thank you very much, Mr. Č Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un eh, es vēlētos eh, visiem pateikt labrīt arī no ģenerāla direktorāta puses. Un eh, iepazīstināšu jūs ar vairākiem tekstu uzmetumiem, pie kuriem esam strādājuši un esam strādājuši arī komitoloģijas procesā un komitoloģijas komiteja, kur uzrauga 2008. gada regulu 216. Un, ja es pareizi atceros, mēs pēdējo reizi šīs komitejas sastāvā tikāmies oktobrī. Ne viss šis teksts šobrīd ir iesniegts parlamentam un padomē izskatīšanai, jo komisijā vēl nav beigušās diskusijas par tekstu redakciju tās kopumā, un eh, to jūs variet redzēt eh, sanāksmes protokola atskaitē, kurš ir izlasāms eh, mājaslapā. Pirmais teksts, par kuru vēlējos runāt, ir regulas mainījums 1178 eh, pieņemt 11. gadā, un mēs to saucam par pilotu eh, certifikācijas, pilotu licenšu regulu. Ir paredzēta vesela virkne izmaiņu šajā regulā, un visas izmaiņas paredz virkni izmaiņu, kuras bieži vien nav saistīts savā starpā. Tagad, kad mums ir direktīvas par, par aerodromiem, par pilotu licencēšanu, tad eh, doma bija katru gadu izskatīt šīs eh, direktīvas un skatīties, vai tām ir nepieciešams izmaiņas. Tātad direktīva par pilotu licencēšanu, tā ir šī 1178 eh, Galvenās izmaiņas ir paredzētas pilotu apmācības pieregulējumā, proti modernizējot gaisa navigāciju, iesaistot apmācībā tādus elementus, kuri būs balstīti uz specifisku apmācību. Tas ir nepieciešams pilotiem, kuri balstās uz uh, dažādu ierīču mērījumiem, uh, Mēs esam paredzējuši šīs izmaiņas eh, ieviest pakāpeniski. Galvenokārt tas attieksies uz jaunajiem pilotiem, kur izmanto šos eh, instrumentu mērījumus, un tad tie piloti, kuri jau ir izgājuši attiecīgu apmācību, tad eh, viņiem būs pievienots arī PVN privilēģijas, kā mēs to saucam. Un šo tekstu mēs nevarējām pabeigt iepriekšējām iepriekšējā komitejas sēdē, un šā iemesla dēļ pēc eh, sēdes mēs eh, tekstu iesniedzām komitejā rakstiskās procedūras balsojuma procedūrā, un eh, pēdējās dienās esam saņēmuši pozitīvu atbildi, un nākamā gada beigās teksts tiks nodots parlamentam izskatīšanai. Otrs teksts, kuru mēs izskatījām, bija tā saucamā OPS regula, tā ir 965 pieņemta 12. gadā. Vairākas izmaiņas ir paredzētas navigācijā un dažas izmaiņas eh, certifikācijā un arī datu uh, datu pakalpojumu sniedzēju certifikācijā. Un esam paredzējuši arī teksta redakcijas izmaiņas, uzlabot tieši tekstu. Un četri atzinumi ir šīs regulas izmaiņas pamatā. Šis teksts beidzamajā komitejas sēdē plašas diskusijas neizraisīja. Vienu punktu mēs pamainījām, un tas ir skatījums, kā mēs vēlamies ieviest jaunus noteikumus. Jo pagātnē bija tā, ka šīm regulām bija tā saucamie opt-out periodi, un dalību valsts varēja izvēlēties šos opt-out periodus, parasti tas bija divu gadu garumā. Un pagātnē tas izraisīja veselu virkni problēmu, jo situācija dažādās dalību valstīs atšķīrās un eh, bija nepatīkama pieredze ar eh, savstarpēju atzīšanu, ar to, kas kurā dalību valstī darbojās, un mēs mēģinājām šo skatījumu izmainīt un ieviest eh, vienotu datumu visās dalību valstīs, kad regula stātos spēkā. Tātad patiesībā optaut visiem vai nevienam. Pirmo reizi mēs to piemērojām, un dalību valsts teica, ka tām ir problemātiski pāriet no vecajiem noteikumiem uz jaunajiem, jo pagātnē dalību valsts varēja izmantot šo optautu, izdot jaunas licences, un eh, jaunās licences jau bija izdotas, kamēr varbūt noteikumi vēl nedarbojās. Tāpēc mēs par šo tekstu nevarējām nobalsot, pie tā vēl atgriezīsimies nākamajā komitejas sēdē, kas ir paredzēta februārī un eh, tad jau mēģināsim piedāvāt konkrēts risinājums šai juridiskajai problēmai. Un, eh, ja mums izdosies vienoties komitejā, tad parlamentam teksts tiks nodots martā. Un eh, pēdējais, pēdējais dokuments, ko vēlējos pieminēt, bija 1332. regulas izmaiņas pieņemta 11. gadā. Tā ir specifiska regula par gaisa kuģu sadursmi novēršanu. Un arī šeit eh, mēs eh, balstījāmies uz EASA atzinumu 4 sagatavots 14. gadā, šis teksts arī neizla, neizraisīja plašas un niansētas diskusijas. Vēlējos tikai uzsvērt varbūt vairākus momentus, tā saucamais single sky noteikumi, bet par to ir atbildīga cita komiteja. Un par šo tekstu mēs esam vienojušies un esmu puslīdz droši, ka tas ir nosūtīts parlamentam sev atzinumu sniegšanai. Paldies! Anete, ja. Paldies! Žoržs Bahs. Jā, findank, ja fut. Paldies priekšēdētāji. Paldies komisijai. Tie visi ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Man šķiet, ka mēs jau esam Uh, izšķērdējuši laiku, un tā varbūt nevarētu teikt. Esam gan, protams, strādājuši, bet teksti vēl nav mums pieejami. Un mēs atkal zaudējam laiku, un mums jāgaida, un tagad mums saka, kaut kas nāks februārī klajā, un. Uh, par opt-out iespējām dalību valstīm, par tām būs skaidrība martā. Mums ir jāiepazīsts ar konkrētajiem tekstiem. Mums ir arī vajadzīgs laiks priekš tā. Man šķiet, ka tagad mūs vienkārši mazliet tā kā uh, grib nomierināt un apklusināt, vai grūtības ir dalībvalstu dēļ vai kas cits. Uh, kāpēc tāda kavēšanās? Paldies! Gezina Maisne. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim. Man ir viens jautājums par pilotu apmācību. Vai ir paredzēts, ka lidmašīnas arvien labāk aprīkotas un būtībā var lidot pašas un piloti. Lidmašīnas lido autopilotā un man šķiet, ka tehnika kļūst arvien sarežģītāk vai nevajadzētu pilnībā mainīt principus pilotu apmācībā, ja situācija attīstās šādi. Vai ir nepieciešams lai piloti atbilst pašreizējām tehniskām prasībām. Bruno Galnišs, lūdzu. Merci, monsieur président. Je... Paldies, priekšsēdētāji. Šis 14. Eh, punkts mūsu darba kārtības punktā ir ilustrācija tam, ko es eh, tikko teicu. Un šķiet, ka jūs man nepareizi sapratāt. Es teicu, ka mēs visu laiku diskutējam par tekstiem, kas groza direktīvas, kas nav mūsu rīcībā un ar kurām mēs nesam varējuši iepazīties. Jūs man atbildējāt, ka dokumenti ir tikuši izplatīti. Es ar lielu uzmanību izlasīju izplatītos dokumentus, bet par ko tad mīsti te runājam? Mēs runājam par jaunu regulējumu, kas groza 1332 direktīvu, kas ir pieņemta 11. gadā. Un mēs atsaucamies uz 4. pānu. Kāds kolēģis šeit zālē, kas zina pašreizējo redakciju 4. pantam? Nē. Protams, ka vajadzētu veikt pētniecības darbu, iepazīties ar dokumentiem un tā tālāk. Es kā jurists varu jums pateikt, ka es neprotu diskutēt par tekstu, kas groza kādu citu tekstu, kas savukārt nav manā rīcībā. D'accord. D'accord. Ah, mais si tout cela, mais si tout cela. Labi, bet, bet, ja tas būtu bijis pieejams eh, mums visiem jau agrāk, tad tas noteikti būtu daudz vienkāršāk, ja mums būtu šeit priekšā ceturtais pāns un tā iepriekšējā redakcija. Also, es neesmu jurists, bet šai ziņā es jums piekrītu. Nav iespējams runāt par tekstu, ko mēs nezinām, bet reizi nedēļā ir komitoloģijas jaunumu tāds apkārtraksts, un uh, ar to izmantojot ir iespējams sagatavoties, tā ka šādā ziņā jūs nevarat sūdzēties, ka nav bijis teksta. Ismails Ertoks, man ir jautājums komisijai. Mēs eh, runājam par šo tēmu. Ir īsta, manuprāt, pirms divām nedēļām Vācijas presē, žurnālā Špīgel, varējām lasīt, ka Vācijas lidsabiedrības pēc Germanwings eh, katastrofas šī gada pavasarī vēlas ieviest pilotu pārbaudas, kā proti attiecībā uz alkoholu, narkotiku un a, zāļu lietošanu. Vai komisija ir informēta par to? Un es priekšēdētājs jautā pēc German Wings katastrofas, kas tiek darīts, lai konstatētu, vai pilotiem ir psihiskas problēmas, kur ir iespēja novērst to, ka piloti ir pārguruši un arī uh, gaisa kvalitāte kabīnē. Par to ir bijuši gadījumi, kad viens no pilotiem aizmieg. Mēs par to diskutējam, vai ir kāda pozīcija, kas uh, šajā problemātiskajā jautājumā, kas iespaido ne tikai pilotus, bet arī pasažierus salonā. Um, The... Paldies, priekšādātāji. Par pirmo punktu, par datumu, kad eh, teksts eh, būs pieejams. Eh, teksti nav gatavoti ar kavēšanos. Jūs vienkārši ļoti ātri ievietojat šos punktus starp kārtībā. Komitejas balsojums vēl nav noticis par diviem no, šim, tri, no šiem trim tekstiem. Kā jau es minēju, viens balsojums notika tikko pirms dažām dienām, un mēs varam nosūtīt šos tekstus pārbaudē tikai tad, kad komitoloģijas komiteja ir devusi savu atzinumu. Otrs teksts tiks vēlreiz skatīts nākamajā komitejas sanāksmē, un balsojums notiks tātad eh, nākamajā komitejas sanāksmē agrākais, varbūt arī vēlāk. Par pilotu apmācību pēc eh, tehnoloģiskajiem eh, grozījumiem. Uh, Šeit galvenokārt ir runa par lielajām lidmašīnām, kur piloti mācās uz konkrēta tipa lidmašīnām. Es domāju, ka tas ir tikai normāli, jo lidmašīnas kļūst arvien komplicētākas tieši tāpēc mācības ir jāpielāgo. Pašlaik um, lidmašīnas certifikācijā ir jāiekļauj arī norādes par tādiem jautājumiem kā mācības, kas ir vajadzīgas šīs uh, konkrētās lidmašīnas eh, tipam un funkcijām. Šeit mēs galvenokārt runājam par mazākām lidmašīnām un par privātiem pilotiem, kuriem vajadzētu būt eh, spējīgiem izmantot PBN navigāciju. Pakāpeniski tā tiek ieviesta visā gaisa telpā, ne visur tas notiek vienlaicīgi, tas ir atkarīgs no lidostām un no konkrētās vīdes. Bet, ja šāda navigācija ir ieviesta, tad pilotiem ir jābūt spējīgiem šādā vidē darboties. Un, protams, mācības ir attiecīgi jāpielāgo, lai tās atbilstu uh, aeronavigācijas uh, tehnikas uh, izmaiņām. Narkotiku un alkohola testēšana, protams, šajos tekstos par to nav runa. Mēs vēl nesam to apsprieduši EASA komitejā. EASA pati ir nākusi klajā ar rīcības plānu pēc German Wings katastrofas. Tajā ir iekļautas vairākas mūsuprāt labas idejas. Protams, šīs idejas vajadzētu tagad detalizēt izstrādāt, iesaistot ekspertus, lai saprastu, eh, kādiem šiem priekšlikumiem vajadzētu būt vai tiem vajadzētu novest pie normatīvu aktu izmaiņām, varbūt vajadzētu gatavot vadlīnijas. Šis darbs vēl ar vienu turpinās, un to vajadzētu pabeigt 2016. gada laikā. Tas nozīmē, ka mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies tad, kad priekšlikumi būs iesniegti. Attiecībā uz kabīnēm, protams, tas nav nekas jauns. Mēs turpinām uh, pārskatīt šos jautājumus mēs esam iekļāvuši šos kabīņu incidentus arī incidentu ziņošanas sistēmā. Tas nozīmē, ka tagad mums noteikti būs uh, labāks priekšstats par šāda veida incidentiem. EASA ir arī uzsākus pētniecības projektu, lai izskatītu šos jautājumus tālāk. Zinātnieku atzinumi vēl nav uh, viennozīmīgi. Es gribētu norādīt, ka jaunie noteikumi par lidošanas laika ierobežojumiem, kas šķiet tika pieņemti uh, jau ļoti sen, stāsies spēkā nākamā gada sākumā. Tātad visi operatori pašlaik ir aizņemti ar to, lai pielāgotu savus sarakstus jaunajiem lidošanas laika ierobežojumiem. Šķiet, ka datums, kādā šie noteikumi stāsies spēkā, ir februārī. Paldies! Tagad es nosaukšu termiņus grozījuma iesniegšanai par šiem pasākumiem. Iekšējais termiņš ir 28. janvāris, tātad 28. janvāris 2016. gadā, un termiņš Eiropas parlamentam ir 2016. gada 11. marts. So, wir kommen dann zu unserer Tas nozīmē, ka mēs tagad varam sākt savu uzklausīšanu par starptautisko uh, gaisa transportu, un es aicināšu runātājus nākt šeit apsēsties pie prezidija galda.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 So, wir haben. Mums ir seši runātāji, tūlīt pastāstīšu. Un dann haben wir eine de... Tūlīt uh, iepazīstināšu jūs ar mūsu runātājiem. Es domāju, ka mums pietiks arī laika diskusijām. Es priecājos, ka jūs esat atnākuši, lai runātu par konkurenciju starptautiskajā aviācijā. Vispirms uh, gribētu mm, dot vārdu klausam Gailam no MUV ģenerāldirektorāta. Ak, nē, es atvainojos. Pirmais izteiksies Alāns Lambrozo. Viņš ir no OECD starptautiskā transporta fóruma, un viņš ir ekonomists. Lūdzu, jums vārds. Dankeschön, Chairman. Uh, good morning, everybody. Priekšādātā kungs, uh, labrīt, godāmie parlamentārieši, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels uh, gods un arī prieks būt šodien šeit, lai pastāstītu jums par mūsu uh, domām par konkurenci starptautiskajā aviācijā, jo īpaši domājot par Eiropas Savienību. Esmu Alēns Lombrozo, darbojos kā ekonomists starptautiskajā transporta formā OECD un eh, strādāju jo īpaši pie aviācijas eh, pētījumiem. Es gribētu sirsnīgi pateikties sekretariātam un arī komitejai par ielūgumu uzstāties eh, šajā sanāksmē, un es gribētu arī apsveikt komitejas izcilo pētniecības darbu attiecībā uz aviācijas priekšlikumu, kas tika publicēts šī mēneša sākumā. Uh, Man bija patiešām prieks uh, lasīt šo dokumentu, kas bija ļoti informatīvs. Domāju, ka šī rīt diskusijās jūs redzēsiet, ka mūsu viedokļi ļoti daudzos jautājumos sakrīt. Pavisam īsi, kas tad īsti ir starptautiskais transporta fórums? Esam um, nevalstiska organizācija ar 57 dalību valstīm, tā skaitā 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs uh, neizsakāmies mūsu dalībvalstu vārdā, esam neatkarīga pētniecības organizācija. Uh, Eh, mums ir domnīcas funkcijas, proti mēs pašlaik veicam pētniecības darbu par aviācijas liberalizāciju, un vairākas dalībvalstis mums ir ļoti palīdzējušas šī projekta ietveros. Mēs arī nosakām multilaterālās kvotas, un mēs organizējam arī transporta ministru samitus Leipcigā kuru parasti ierodas arī Eiropas Savienības transporta ministri. Tagad pavisam īsi par gaisa transportu Eiropas Savienībā. Iespējams, jums jau ir šī informācija, tāpēc neieciļināšos detaļās. Gribētu norādīt, ka šī rūpniecība ir ļoti nozīmīga, tā nodrošina uh, 1,4 eh, līdz 2 miljonus darba vietu, tāpat arī eh, nodrošina 110 miljardus no IKP katru gadu. Un pats svarīgākais ir tas, ka tiek nodrošināta mobilitāte, ka nu, cilvēki var nokļūt viens pie otra, ka preces var nokļūt tirkū. Un īsnībā tas ir arī pamats starptautiskai tirdzniecībai. Uh, Ja runa par Eiropas Savienību, tad mēs redzam, ka gravitātes centrs novirzās uz austrumiem, uz Eiropas Savienības austrumu robežām, un pat pāriet šīs robežas un virzās uz Āzijas pusi. Tātad tas, kas pašlaik notiek un ko jūs varat redzēt šeit grafikā augšpusē, uh, no 2008. līdz 2014. gadam mēs redzam, ka uh, pasažieru pieaugums ir galvenokārt noticis tajās valstīs, kas nav Eiropas Savienības valstis. Tātad satiksme Eiropas Savienībā nepieaug tikpat ātri kā citur pasaulē. Apakšējā grafikā jūs redzat mūsu eh, aplēses nākotnē. Šeit mēs skatām eh, ļoti daudzus starptautiskus tirgus, un mēs sagaidām, ka līdz 2030. gadam E, satiksme dubultosies Eiropā. Tas, protams, neatbildīs izaugsmei pārējā pasaulē, kas būs pat vairāks par 140%, un Āzijā un Āfrikā šī izaugsme pat varētu trīskāršoties. Mēs redzam, ka satiksme pieaug Eiropas Savienībā, bet tā nepieaug tik ātri kā citur. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības tirgus daļa ar laiku saruks. Un tas ir atkarīgs no uh, ļoti plašām makroekonomiskām, sociālām, demografiskām tendencēm, kas varbūt nav saistītas ar transportu politiku. Mēs arī paredzam, ka aviācija dubultosies Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka noteikti vajadzētu domāt par lidostu sastrēgumiem, par gaisa telpas sastrēgumiem un par um, labāku infrastruktūras izmantošanu vai arī infrastruktūras gatavošanu nākotnē, jo pieprasījums noteikti būs. Ja mēs skatām starptautisko konkurenci aviācijā, tad eh, pirmais, ko mēs pētām mūsu projektu ietveros, ir uh, eh, vienāds spēles noteikumi. Un, protams, eh, tā ir viena no lietām, uh, ko visi atbalsta, bet neviens īsti nevar definēt. Mums ir 40 augsta līmeņa eksperti telpā, un viņi pat nespēja vienoties par definīciju vienādiem spēles noteikumiem. Mēs redzam, ka uh, Um, pastāv atšķirības starp uh, jurisdikcijām, un ja mēs paskatāmies uz Čikāgas konvenciju, tad tajā bija runa par vienādām iespējām, taču nekad nebija runa par vienādu iznākumu. Un ja nav vienāds iznākums, tad mēs varam uh, konstatēt, ka dažiem spēlētājiem ir priekšrocības salīdzinām ar citiem. Tātad šeit nav runa par vienādiem spēles noteikumiem, bet gan par spēles noteikumu pārvaldīšanu. Labajā pusē grafikā jūs mm, um, redzat uh, ko tādu, ko es uh, bez uh, jebkādām sirds, sirdsapziņas pārmetumiem nozagu no Lufthansas. Šeit jūs redzat dažādas aviolīnijas, un tas norāda, ka jo attālāk jūs esat no centra, jo vienkāršāka jums ir uzņēmē darbība, un jo tuvāk jūs esat centram, jo sarežģītāka ir jūsu dzīve. Un Emirātu aviolīnijas, piemēram, ir zilais punktiņš, savukārt Lufthansa ir centrā sarkanajā punktā. Uh, Mēs salīdzinājām šo situāciju arī attiecībā uz citiem Eiropas Savienības pārvadātājiem, un mēs redzam, ka pārvadātāji Eiropas Savienības iekšienē un ārpus tās darbojas saskaņā ar pilnīgi atšķirīgiem spēles noteikumiem. Tātad šī ideja par vienādiem spēles noteikumiem kļūst ārkārtīgi teorētiska, tad, kad mēs eh, papētām šīs atšķirīgās vides, kurās darbojas aviolīnijas visā pasaulē. Uh, Eh, jautājums par valsts palīdzību. To arī mēs ļoti cieši pētām. Eiropas Savienībā ir ļoti striktas vadlīnijas attiecībā uz to, kāda valsts palīdzība tiek atļauta un kāda tiek aizliegta. Komisija ir eh, ļoti daudz strādājusi pie šiem jautājumiem un ir um, arī, arī, ir arī versusies pret valstīm, kur valsts palīdzība uh, ir izmantoti ļaunprātīgi. Mēs citur nesam atraduši neko ekvivalentu valsts palīdzībai. Tas nozīmē, ka citur ārpus Eiropas Savienības valdības var darīt, ko tās grib, lai palīdzētu savām nacionālajām aviolīnijām. Un, protams, šeit ir arī atbilstoši argumenti, kāpēc tas tiek darīts. Attiecībā uz valsts palīdzību ārpus Eiropas Savienības nav skaidru noteikumu par to, kas ir jāpiemēro un kas nē. Tabulā labajā pusē jūs redzat īsu kopsavilkumu par uh, mm, Amerikas un Emirātu salīdzinājumu. Tātad uh, atklātas un godīgas debesis un uh, Emirātu teiktais. Šeit ir ārkārtīgi grūti noteikt, kas īsti ir subsīdijas. ASV gadījumā uh, arotbiedrību aizliegums tiek uzskatīts par subsīdiju, savukārt Emirātu pusē uh, tiek skatīti bankrotu noteikumi ASV, un viņuprāt šie bankrotu noteikumi arī ir subsīdijas. Šeit parādās ļoti interesants jautājums. Mēs īsti nezinām, kas ir pieļēms un kas nē, kas ir atļauts kā subsīdijas un kas nē. Tātad nav nekāda definīcija, nav arī nekāda globāla režīma, kas ļautu mums to kontrolēt. Preču tirsniecībā, piemēram, pastāv gads nolīgums, bet šeit mēs neredzam, kādi noteikumi varētu tikt piemērot subsīdijām un uh, kad šīs subsīdijas ir ļaunprātīgas un kad nē. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz ICAO organizācijas globālo ietveru, mums ir vajadzīgas vispārējas definīcijas, kas ir atļauts, eh, kādā veidā par to tiek ziņots, kāds tiek pārbaudīts un kādas sankcijas tiek piemērotas, ja subsīdijas tiek piešķirtas pretēji um, mm, noteiktajam ietveram. Uh, Aviācijā to noteikti varētu, vajadzētu darīt globālā līmenī, un ICAO varētu šeit rīkoties. Šeit noteikti vēl ir vajadzīgs progress. Par īpašumiem un par kontroli. Tas ir vēl viens aspekts, ko mēs skatām. Gribētu norādīt, ka mēs vēlētos liberalizēt uh, īpašumus, jo īpaši, ja uh, aviolīnijas tiek uh, mm, turēts īpašumā finanšu dēļ, nevis uh, taktisku iemeslu dēļ. Varbūt mēs varētu pārlikt diviem slaidiem. Uh, Dažas domas noslēgumā. Mēs noteikti nekad nevarēsim nodrošināt vienādu spēles noteikumus aviācijā, bet mums vajadzētu saglabāt konkurētspējīgu tirgu, kas nodrošinātu e, ceļotājiem un pārvadātājiem iespējas pārvietoties. Un mums vajadzētu pētīt visu aviācijas vērtības ķēdi, lai tā būtu konkurētspējīga tirgu. Un eh, pēdējā slaidā eh, neliels, eh, neliela reklāma par samitu 2016. gadā Leipcigā. Paldies! Paldies! Es arī esmu pārsteigts, es nepateicu jums, ka jums ir atvēlētas tikai sešas minūtes. Nākamais runās Kāna kungs, viņš ir no Eiropas aviolīniju asociācijas. Lūdzu, jums vārds. Tiemēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie komitejas deputāti. Paldies par šo uzaicinājumu. Man ir ļoti liels prieks būt šodien šeit un iepazīstināt jūs ar situāciju Eiropā starptautiskās aviācijas jomā. Tā tad eh, paskatīsimies tādā kopīgākā ietvarā, un mans kolēģis jau jūs iepazīstināja ar statistikas skaitļiem, tāpēc eh, tajos detalizēt nepakavēšos. Vēlējos tikai pateikt, ka pateicoties 90. Eh, gadu iekšējā tirgus veidošanai, tas ir radījis jaunas iespējas un izveidojis jaunus biznesa modeļus. Tas ir radījis lielāku konkurences tirgu, dažādojas piedāvājumu. Uh, un mēs e, gan arī dekādi bijām tāds paraugs visiem, bet tagad mēs redzam, ka Eiropas e, aviācijas nozars konkurētspēja krītās. Citā, citos pasaules reģionos e, vadošie politiķi apzinās to, cik svarīga ir aviācijas nozara. Mēs jau gadiem ilgi esam griezušies pie komisijas ar lūgumu, lai tā reālāk novērtētu aviācijas eh, iespējamo labumu ekonomikā. Un tāpēc pirms pāris gadiem mēs sagatavojām plānu, kurā skaidri pieprasījām vienādas spēles noteikums visiem. Un um, Iepriekšējais runātājs eh, teica jau par vienādiem spēles noteikumiem, jo mēs uzskatām, ka tas ir galvenais, lai sakārtot aviācijas jomu, jo mēs strādājam ļoti lielas konkurences apstākļos, tas attiecās kā uz Eiropas aviācijas nozar, tā arī uz pasaules. Tātad mēs eh, vēlamies, lai komisija atregulēt un sagatavot noteikumus, ja tas ir nepieciešams. Ja noteikumi jau ir, tad vajag tos īstenot dzīvē un nevajag pārmēru birokrātisku noslogot nozari. Jo galvenais, kam Eiropai būtu jāpievērš uzmanība, ir sakārtot šo jomu Eiropā un nevis tikai visu laiku runāt un pārmest vai ņemt piemēru no ārzemēm. Aviācijas stratēģija, kura tika publiskota burtiski pirms pāris nedēļām, skaidri parāda, ka aviācijas transports ir būtisks ekonomikas motors. Mēs runājam par eh, apmēram 1 miljārdu eiro dienā apgrozījumu un apmēram 9 miljonu cilvēku strādā tieši vai netieši um, aviācijas nozarē. Uh, Tātad nozara ir ļoti būtisks darba devējs, ļoti būtisks eh, ekonomikas motora elements, bet, eh, diemžēl, kaut arī tiek uzskatīts, ka aviotransports ir būtisks ekonomikas motors, kā jau es teicu, eh, peļņas pienesums nav pietiekam liels, tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai mēs izveidot Eiropas aviācijas nozari, kura nākt par labu Eiropas strateģiskajām interesēm. Investīcijas, savienojums, ļoti labs piemērs tātad, piemēram, lidojumi no ES, kurus izpilda ES operatori, rada gandrīz tikpat daudz darba vietu kā tās avio sabiedrības, kuras nav uh, reģistrētas Eiropā. Pie tam aviācijas noz nozara ir būtisks uh, ekonomikas labums, un mēs uzskatām, ka šī te pirms pāris nedēļām publiskotā stratēģija nāks par labu visiem. Kā jau teicu, ir svarīgi sakārtot Eiropas aviācijas nozari vispirms, bet uh, Eiropas aviācijas tirgus jau nedarbojas izolēti tā ir vesela ķēdīte pakalpojumu mm, piegādātājiem, kad iekšējais tirgus tika liberalizēts, tika liberalizēts arī aviācijas tirgus. Ļoti daudzas monopolu kompānijas vēl joprojām eksistē, un šo situāciju vajadzētu sakārtot. Es uzskatu, ka vienotās Eiropas debesis, ja izdosies tās pilnībā īstenot, ir lielisks piemērs tam, kā šo sfēru sakārtot. Kā jau teicu, mēs darbojamies pasaules mērogā, un tāpēc Eiropas politiķiem, pieņemot dažādas noteikums, protams, galvenokārt ir jādomā par Eiropas aviācijas nozari, bet mēs jau nestrādājam izolēti un pēdējā laika diskusijas par PNR ļoti labi parāda to, ko politiķi dara. Tātad tagad par uh, ārējo komponentu. Lai nodrošinātu labas, uh, labu saikni starp Eiropas Savienību un citiem pasaules reģioniem, un lai veicinātu labu aviācijas nozars uzplaukumu, tev ir nepieciešams labs likumdošanas pamats Un šajā likumdošanā noteikti ir jābūt atrunātām vienlīdzīgām iespējām it visiem. Tāpēc mums nepatīkam pārsteidz, ka šajā Eiropas komisijas sagatavotajā stratēģijā nav paredzēts 8, 6, 8 regulas e, pārskatījums, kas nākt par labu nozarei. Piemēram, e, valsts subsīdijas e, negatīva ietekme uz konkurētspēju. Par to mēs esam runājuši daudz, un viss ir viensprāts, ka kaut kas ir jādara. Protams, mēs atbalstam komisijas pūliņus, ka ir jāatbalsta godīga kompetence, īpaši divpusējos avio nolīgumos. Mēs vienmēr esam iestājušies par um, par īpašumu tiesību atzīšanu, un mēs vienmēr vēlamies jūs atbalstīt šajā darbā. Tagad eh, par mandātu, ko komisija vēlas saņemt sarunvešanai ar trešajām valstīm. Mēs atbalstam, ka šādas sarunas ir ļoti svarīgas, īpaši ar līča valstīm, ar Ķīnu, ar Meksiku, ar Ameriku, pakavēšos burtiski pie pāris no tiem. Kopš eh, desmitā gada turpinās sarunas ar Brazīliju. Mēs cerējām, ka vienosies 11. Eh, gadā, bet mēs joprojām turpinam sarunas. Es Brazīliju tikai ņem kā piemēru, jo komisija vienojoties par sarunvešanas mandātu ar padomi un parlamentu, ir jābūt pilnīgi skaidriem kritērijiem, kad ir jābūt redzamiem eh, rezultātiem. Mēs eh, atbalstam dialogu starp Eiropas Savienību un līča valstīm, kaut arī mandāts tiek dots eh, atsevišķiem sarunvedējiem. Mēs tomēr uzskatām, ka um, šīm sarunām starp Eiropas Savienību un līča valstīm ir jāturpinās. Liberalizētā tirgu ir jābūt eh, adekvātām likumdošanas ietvaram. Nākamais Ķīna Redzēsim, kur tas eh, novedīs. Pirmais ir atrunāt drošības pasākums, un otrais vienoties par adekvātiem noteikumiem. Par Ķīnu runājot, ir jāatcerās, ka nevarēsim izvairīties no Sibīrijas pārlidojumiem, un šobrīd Eiropas avios sabiedrības nevar kļūt par ķīlniekiem šajā vienošanās procesā un gala rezultātā ar e, Ķīnu. Paldies! Paldies! Nākamais Džons Henlands. E, Zemo izmaksu uh, līdzsabiedrība asociācijas pārstāvs Džons Henlons. Šī asociācija nodrošina apmēram pusi gaisa satiksmes Eiropā. Tas strādā ļoti aktīvi un, protams, skatās arī, cik eh, veselīga ir attīstība Eiropas kopējā tirgū. Šeit jūs redzat dažus skaitļus. Mēs skatāmies uz liberalizāciju kā pareizo ceļu un liberalizācija tomēr nav raksturīga visos tirgos. Mēs redzam, ka iekšējā tirgus attīstībai liberalizācija noteikti nāk par labu, un mēs redzam arī, ka ietekme, šī politika ietekmē arī citas, citus pasaules reģionus un aviācijas pakalpojumu tirgus. Tur, kur ir liberalizēts uh, gaisa satiksmes tirgus uh, pasažieriem ir arī lielāks izvēles iespējas. Kādi ir liberalizācijas ieguvumi? Pirmkārt, ir lielāka iespēja, um, lielāka pieejamība uh, un lielāka savienojamība. Uh, Cilvēki, ir arvien vairāk cilvēku, kas lido bieži. Tādu pasažieru pieaugums nesenā periodā ir 10%. Un eh, tas nāk, protams, par labu arī reģionu attīstībai. Tas nāk par labu arī konkurētspējai, un patērētāji var izmantot lielākas izvēles iespējas. Is it? You must put it higher. Oh, sorry. Do you want to go back, John? Yeah, thank you. What are the obstacles to liberalisation? Kādi ir šķēršļi liberalizācijai? Eiropas pārvadātāji ir ļoti strauji attīstījuši gaisa pārvadājumus, bet tagad mums jāskatās nākotnē, ko, kā darīt, lai mēs būtu sekmīgi arī nākotnē. Un aviācija šobrīd kļūst ar vien globālāk. Tas ir globāls tirgus, tirgi attīstās, tie mainās, un tas, kas nodrošināja sekmes pagātnē, var nestrādāt vai nedarboties pašlaik. Ir lielas Uh, izmaiņas arī valstu attieksmē. Ir valstis, kas pauž viedokli, ka liberalizācija apdraud viņu ekonomiku, un runa ir par tirgus daļām. Tirgus daļas ir nepieciešams iekarot, tās nevienam nepiešķir tāpat vien. Un tāpat arī uh, runājot par pašu vietējā tirgus patērētājiem, tie nevienam nepiedara arī pašas valsts līdzsabiedrībai, ne? kā darbojas konkurētspēja vai konkurence. Mēs jau daudz ko esam dzirdējuši. Runājot par Persijas līča valstu uh, pārvadātājiem, mēs bieži esam dzirdējuši par viņu konkurētspējas attīstību, cik daudz viņi uh, investē līdzekļus, cik daudz ir attīstītas um, dažādas industrijas, cik sekmīgi tiek izmantots geogrāfiskais stāvoklis. Un mums ir nevis jāsūdzās un jāvaid par to, bet gan jākonkurē ar viņiem. Eiropas Savienībā arī ir jāapskatās, kā uzlabot kapacitāti aviācijai. Aviācija ir aplikta ar lieliem nodokļiem. Mums ir uh, sešas no desmit vispelnošākajām lidostām Eiropā. Un tai pašā laikā, tā kā Eiropas pārvadātāji ir ļoti iesakņoti Eiropā, viņi ir aplikti ar ļoti lielām nodevām. Uh, Bet ja citas, eh, citu valstu valdības izmanto cita veidu politiku, nekas cits neatliek kā konkurēt ar tām un mācīties no viņām. Kā mēs varam uzlabot Eiropas aviācijas konkurēt spēju? Tas nav tas pats, kas konkurence tomēr. Mums ir dažādi sodi, mums ir Mums ir diezgan sadrumstalota gaisa telpa, kaut gan mēs runājam par vienotām Eiropas debesīm. Mums ir arī tā saucamais Eiropas Savienības ETS. Tā ir tā saucamā izmešu tirniecības sistēma. un lielākajā daļā pārējās pasaules nekas tam līdzīgs neeksistē. Liberalizācija ir, protams, iespēja tikt uz priekšu, bet nebūt ne visas sektori ir liberalizēti. Šeit pastāv dažādas nu, dažādi trūkumi. Runājot par Čikāgas konvenciju, tad šeit ir runa par vienotām, vienādām iespējām Eiropas uh, līdzsabiedrību vienotas iespējas vēl nenozīmē, ka nekas nav jādara konkurences jomā. Ir jābūt spējīgam konkurēt. Un, ja mums Aero, ASV ir e, vienošanās par liberalizāciju, tad Eiropas līdzsabiedrībām arī ir jārēķinās ar ierobežojumiem ASV, kas savukārt bauda lielākas iespējas uh, Eiropas tirgū. Un Uh, ASV uh, nekautrējoties izmanto protekcionisma politiku un būtībā liberalizācija nav uh, vienādā mērā saistoša vai tās efekts nav vienāds līgumslēdzēju pusēm. Uh, Un noslēgumā uh, ceļš, kas nodrošina sekmes, ir turpināt iet pa liberalizācijas ceļu, un es ceru, ka padomu piešķirs Eiropas Savienībai mandātu, kas ļaus uh, ies, uh, radīt no priekšnosacījums, lai Eiropas Savienības avio pārvadātāji uh, var, varētu būt konkurētspējīgi un uh, es gribētu aicināt raudzīties nākotnē, nevis balstīties tikai uz sasniegumiem pagātnē. Paldies! Paldies! Mums ir jāievēro runāšanas laiks. Kāds sacīja, ka lidmašīnas no kaut kurienes vienmēr ierodas vēlu. Nākamais runātājs ir. Poločēka kungs. Lielas paldies priekšādātāji. Eh, godāmie deputāti, eh, tad, kad es redzēju, ka runātāji cīnās ar savām prezentācijām, es nopriecājos, ka neesmu sagatavojis savu prezentāciju. Lielas paldies par iespēju izteikties par to, ka uzklausīsiet Eiropas eh, pilotus. Mums šis notikums ir ļoti nozīmīgs. Savu runu gribētu sākt ar citātu. Strateģiskā aviācijas pakotne ir nozīmīgu iespēju, nozīmīga iespēja, lai stiprinātu Eiropas transporta sektoru un arī veicinātu sociālo pusi un izaugsmi. Tieši tādas ir arī mūsu domas, tieši tā mēs domājam par savu industriju, proti tā veicina izaugsmi, nodrošina kvalitatīvas darba vietas un nodarbinātību. Diemžēl šis citāts nav no Eiropas, e, Tas, e, šis citāts ir no viens no lielākajām aviolīnijām Persijas līcī. Kāpēc e, trešās um, trešo valstu avio pārpadātāji uzskata, ka Uh, Eiropas Savienībā transports ir tik nozīmīgs. Viņi saprot to, ka strateģiski šī industrija ir ļoti būtiska. Tā nodrošina kontaktus, izaugsmu un darba vietas. Tāpat arī tā sasaista uh, uz eksportu orientēto ekonomiku Eiropas Savienībā ar attīstības tirgiem pasaulē. Mēs redzam, ka starpkontinentālais aviācijas tirgus ir sadrumstalots, un tas nāk par sliktu Eiropas Savienības avio pārvadātājiem. Lūk, daži fakti, lai uh, pierādītu savu argumentu. Persijas līča avadījuma pārvadātāji ir palielinājuši kapacitāti gan uz Eiropu, gan no Eiropas par apmēram 112%, kamēr Eiropas Savienības pārvadātāji ir samazinājušo kapacitāti par 40%. Eh, garo attālumu eh, pārvadātāji ir 205, 205 lidmašīnas, un šīs trīs aviolīnijas no Persijas līča nodrošinas apmēram 600 uh, līdmašīnas, un to kopējā vērtība ir 212,9 miljoni eiro, un tas ir trīsreiz vairāk nekā Eiropā. Eiropas avio pārvadātāji nenodrošina izaugsmu un kapacitāti pēdējo desmitgadu laikā, kamēr Persijas līča pārvadātājiem ir piecreiz lielāka kapacitāte uh, nekā 2005. gadā. Un noslēgumā vienas lidmašīnas izmantošana rada 300 eh, tiešās darba vietas un 500 netiešās darba vietas Eiropā, kamēr, uh, Eiropas savin, e, kamēr Persijas uh, līdz, līdz, lidmašīna rada tikai 50 darba vietas Eiropā un 150 netiešās darba vietas. Un tas nozīmē, ka šī, šī avio pārvadātāji, kas nav Eiropas avio pārvadātāji, slikti ietekmē Eiropu. Uh, Mums nevajadzētu uh, Mēs uzskatām, ka mums nevajadzētu baidīties no šos konkurences. Piloti iestājas par godīgu un atvērtu konkurenci, bet mums ir vajadzīgi godīgi spēles noteikumi. Kāpēc mēs liberalizējām mūsu mm, aviācijas tirgu un kāpēc aizliedzām valsts subsīdijas, ja mēs tagad uh, ļaujam ļoti subsidētiem aviopārvadātājiem darboties mūsu teritorijā? Kāpēc konkurence ar citiem pasaules reģioniem ir uh, Eh, daudz mazāk pretrunīga, jo īpaši ir runa par Āzijas valstīm. Eh, tiešie savienojumi ar eh, šiem, starp šiem diviem reģioniem ir dramatiski sa samazinājušies pēc skaita pēdējo divu gadu laikā. Mēs redzam, ka netiek radīta jauna kapacitāte, bet tiek aizstāti esošie Eiropas Savienības lidojumi. Starp kontinentālie savienojumi cieši jau tagad. Vēl viens jautājums. Vai ārvalstu investīcijas no Persijas līča Eiropas Savienībā varētu būt variants, kā rīkoties? Mums jau ir piemēri šādām investīcijām. Mēs redzam, ka šīs investīcijas nerada papildu izaugsmi un arī savienojumi nav vairāk. Bet tiek uzturēta kapacitāte tirgū, kur tagad šī kapacitāte jau ir pārāk liela. Uh, Tā vietā, lai radītu jaunas darba vietas, e, īsnībā esošās darba vietas tiek likvidētas Eiropā. Šie savienojumi samazinās un e, ir jāizmanto netiešie savienojumi star, caur līča valstīm. Mēs redzam, ka m, ekonomikā jau parādās sekas. Kā jau es minēju, mums ir vajadzīgi līdzvērtīgi spēles noteikumi, lai mēs varētu konkurēt ar trešo valstu pārvadātājiem. Kā to panākt? Pirmkārtām ir runa par piekļuvi tirkumu. Eiropa ir ļoti dārgs, vērtīgs tirgus. 500 miljoni eiropiešu vēlas ceļot, un vēl lielāks skaits cilvēku vēlas ierasties Eiropā un apskatīt uh, tā skaistumu. Bet e, šo uh, iespēju var pārdot tikai vienu reizi. Tas nozīmē, ka mums ir uh, jāvienojas par pareizajiem nosacījumiem. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, uh, un ja komisija tiks dots mandāts vai sarunas ar līdša valstīm Eiropas vārdā, tad mums ir jānodrošina, lai nākamie nolīgumi būtu ļoti strikti. Tas nozīmē to, ka Eh, ir vajadzīgs spēcīgs saruna mandāts, kura galvenais uzsvers ir godīga konkurence, un tālākas eh, satiksmes tiesības ir jāiesaldē. Tāpat arī ir jāpieņem eh, vienošanās ar ļoti spēcīgām nodaļām par finanso cauradzamību, valsts palīdzību, vīdi, cilvēktiesībām un tā tālāk. Tāpat arī mums ir jā, vajadzīgi ārkārtīgi strikti sociālie panti. Bet pirms mēs virzīsimies uz priekšu, varbūt mums ir jāuzdod sev jautājums, ko Eiropas Savienība varētu iegūt no šāda nolīguma. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz mūsu tirsniecības aizsardzības instrumentu stiprināšanu, piemēram, 868 regula no 2004. gada. Šeit ir runa par negodīgām subsīdijām trešajās valstīs. Žēl, ka šīs regulas pārskatīšana nav iekļauta aviācijas pakotnē. Mēs ceram, ka tiks sagatavoti konkrēti likumdošanas priekšlikumi pavisam drīz. Ja runa par līča pārvadātāju investīcijām Eiropas pārvadātājos, varbūt tas ir trojas zirgs, kura mērķis mērķis ir veicināt kapacitāti Eiropas tirgū. Ir skaidrs, ka Eiropā jau ir ļoti liberāli noteikumi, un ārvalstu īpašumtiesības nedrīkst padarīt vēl elastīgākas, to pat nedrīkst darīt uz um, apusējiem pamatiem. Tāpat arī ir jānodrošina, lai Eiropas avialīnijas tiktu um, efektīvi kontrolētas un lai tās būtu labāk amerikāņu rokās nekā ārvalstu laikā. Uh, Nu, eh, piloti vienmēr grib ierasties laikā, tāpēc es arī gribu laikā beigt savu uzstāšanos. Mm, gribētu norādīt, ka nevienā nozarē nevar nodrošināt godīgu konkurenci bez godīgiem spēles noteikumiem. Paldies! Tagad došu vārdu Olivijai Jankovečam. Viņš ir uh, lidostu padomes eh, vadītājs uh, Eiropā. Yep. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, un paldies, ka esat uzaicinājuši nozars pārstāvis prezentēt šo runu. Man ir prezentā, prezentēt šo jomu, man ir prezentācija, un, eh, protams, eh, man šobrīd būs jālūdz kāda parlamenta sekretariāta darbinieka palīdzība, lai nomainītu uh, diapustīvas slīdītas. Vispirms vēlētos pateikt, ka Eiropas eh, lidostas spēlē būtisku lomu ārlietu sakaros, jo tajās šobrīd eh, izveidojas jauni, eh, jauni savienojuma ceļi un gala punkti, un tas rada gan kravu, gan pasažieru pārdājumu pieaugumu. Un tas, eh, protams, rada jaunas darba vietas un nāk par labu patērētājiem. Mēs vienmēr esam iestājušies par konkurences palielināšanos, par labu konkurenci, jo konkurence ir tā, kas eh, ļauj patērētājam iegūt vairāk un arī sabiedrībai gūt labumu un kopš iekšējā tirgus izveidas aviācijas jomā pirms 20 gadiem, tas ir tā saucamais atvērto, deb atvērto debešu princips, par to nerunāšu, jo jūs jau to visu zinat, bet tas tiešām ir nācis par labu Eiropas ekonomikai. Tomēr šodien uzsvars ir nedaudz cits Tā ir ārējā dimensija, kā mēs varam izmainīt iekšējo tirgu Eiropā tā, lai tas atbilstu mūsdienu prasībām. Ārējā dimensija aviācijā ir ārkārtīgi būtiska, jo mēs eh, redzam, ka notiek arī nobīde un attīstās jaunatīstības valsts, un Eiropas Savienībā ir tā kā konkurence apdraudējums arī no ārpuses. Tāpēc eh, mūsu spēja novērtēt ātri attīstošos tirgus potenciālu ir ļoti būtiska Eiropas aviācijai. Protams, parādās jauni pārvadātāji, kuri ļoti agresīvi ienāk tirgu, un, protams, šīs um, jaunās avio kompānijas tā kā nedaudz satricina tirgu, bet mēs redzējām to jau pirms uh, gadu desmitiem, kad parādījās Eiropas uh, debesīs lētās avios sabiedrības. Tagad eh, savienojamība, ekonomiska izaugsme un darba vietas. To jau teica iepriekšējais runātājs. Mēs visi zinām, ka jo labāk savienojumi, jo labāk tas ir ekonomikai. Mēs runājam par 0,5% IKP, un tas ir daudz. Nākamais. Pēdējā laikā daudz tiek runāts par vienādiem spēles noteikumiem visiem, un piekrīt OECD teiktajam, ka nav tā īsti skaidrs, ko tas nozīmē. Un patiesībā gala beigās tam pat nav nozīmes. Kāpēc? Nākamā slīdīte vienādi spēles noteikumi vienmēr ir harmonizēti. Mēs nekad nevaram radīt vienādi spēles noteikumus visiem, un es pat nezinu, vai to vajadzētu. Tātad, ko nozīmē vienādi spēles noteikumi, tos jau uzreiz nosaka geogrāfija. Skatoties uz līča valstīm, jūs redzat, cik ļoti labā geogrāfiskā situācijā viņi ir un kā viņi ir attīstījušies pēdējo piecu gadu laikā. Uh, līča valstu lidostas tieši pateicoties savam geogrāfiskajam novietojumam atrodas unikālā situācijā un viņi ļoti labi var izmantot savu lidmašīnu floti. Bet to nosaka geogrāfija, nekas vairāk. Bet uh, vienlīdzīgi spēles noteikumi nav iespējami arī tāpēc, ka dalību valsts politiskie lēmumi ir dažādi. Piemēram, valsts finansējums lidost infrastruktūrā. Otrakārt, finansējuma drošums. Eiropa ir vienīgā, kura pieprasa, lai nozara maksātu par aviācijas drošību un visbeidzot Eiropā valdošā fiskālās politikas nosacījumi un eh, politika ārpus Eiropas ir cita. Viņi vēlas attīstīt savu ekonomiku ar citām metodēm, nekā esam izvēlējušies mēs. Tāpēc eh, domāju, ka mums vajadzētu pašiem paskatīties uz sevi, kādu politiku aviācijā veidojam mēs. Ir arī citi elementi, kuri spēlē būtisku lomu šajā vienlīdzīgu spēles noteikumu neveidē. Tā tad ir vertikālā integrācija, un tad eh, mums ir CAA, un tad ir pilnībā integrētais modelis, kāds valda apvienotajos Arābu Emirātos, un ir eh, tāds daļai integrēts modelis Amerikas Savienotajās valstīs, eh, kurā lidostas pieder varbūt nevis privātām iestādēm, bet citiem. Un, protams, parādās jauna aviācijas spēlētāji, Es eh, no Dubajas eh, mājas lapas paņēmu vienu slīdīti un Dubajas aviācijas mājaslapā ir rakstīts, ka viņi tā kā šo strateģisko vīziju ir ierakstījuši palīdzēt Dubajai. Citiem vārdiem un tomēr, bet eh, komisija šobrīd to ir sa sapratusi un sāk kaut ko darīt. Tā tad vienādi spēles noteikumi, tā ir utopija un patiesībā tas ir protekcionistu sapnis un tomēr utopija. Ļoti būtiski, lai mums būtu atvērtas, deba, de, atvērtas de, debesis ar godīgu konkurenci. Un mēs vēlamies, lai būtu vienlīdzīgas iespējas un nevis, lai visi būtu vienlīdzīgi. Nākamais Eiropas Savienības skatījums Tā tad ir divpusējie nolīgumi un eh, kopienas nolīgumi. Divpusējie nolīgumi ir vēsturiski novecojuši un konkurence tas neveicina. Tas neveicina labāku pieeju un, eh, protams, eh, savienojumu attīstībā arī tas neko labu nevē, nedara. Arī kopienas klauzula nav tikusi vien, vienādi īstenot visā Eiropā. Un eh, visbeidzot, <clears throat> ko tad darīt nākotnē? Ir jābūt eh, Eiropas līmeņa nolīgumiem, kuri balstās uz šīm atvērtajām debesīm uz šo principu. Galvenais ir nodrošināt godīgu konkurenci, bet uh, daudz tiek diskutēts par to, ko tad ierakstīts šajā konkurences klauzulā. Tas nozīmē, ka e, visām iesaistītajām pusēm ir jāpiemēro vienlīdzīgi noteikumi, ir jābūt e, atrunātam minimālajam caurskatāmības līmenim un ir jābūt atrunātiem arī konkrētiem subsīdiju apsvērumiem. Ap un arī e, kur griezties, ja ir kādas nepatikšanas. Un visbeidzot, ārpus šīs godīgās konkurences klauzulas mums ir nepieciešams arī tāds e, loģiskāks, pragmātiskāks skatījums uz aviācijas nozaru kopumā, un komisija jau to dara. Protams, mums ir jāraugās uz lidostu kapacitāti, to trūkumu vai pārpalikumu, un arī, ko mēs vēlamies no aviācijas sagaidīt nākotnē. Eiropā ir eh, ļoti strikti un pat augsti nodokļi aviācijas sektoram, un eh, ir ļoti strikti atregulēts, ko var palīdzēt un darīt valsts ārpus Eiropas Savienības, tas um, neeksistē. Un visbeidzot par lidostu nodokļiem. Tātad lidostas subsidē aviokompānijas, jo aviokompānijas eh, nemaksā visu pakalpojumu cenu. Un, eh, ja mēs to aprēķinam naudas izteiksmē, tad tas būtu 4 miljārdi eiro. Tātad lidostu nodevas eh, atkal tikai parāda to, ka vienādi mēs nebūsim nemaz. IKO ir jāturpina darbs, tas arī turpinās un tomēr eh, domāju, ka mums vajadzētu īstenot eh, komisijas sagatavotu aviācijas stratēģiju. Mēs pilnībā atbalstām visus mandātus, kuri ir iesniegt mums izskatīšanai, un es ceru, ka padomu savu verdiktu sniegs pavisam drīz. Paldies! Thank you! Paldies par prezentāciju. Pēdējais runātājs Klaus Gails no ģenerāldirektorāta MOV. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju Eiropas komisijas pārstāvim uzstāties šajā uzklausīšanas ietvarā. Tēma, ko jūs esat izvēlējušies, ir nozīmīga un jautājumi nodarbina mūs visus. Un es domāju, ka jādomā, ka būs jautājumi arī no deputātiem. Es atvainojos, ja es varbūt mazliet pārvilkšu laiku, bet runājot par vienādiem apstākļiem visiem, varbūt komisija drīkstēs runāt mazliet ilgāk. Konkurence starptautiskajā aviācijā un vienoti, vienādi apstākļi at, uh, saistās, protams, ar dažādiem vienošanās tekstiem, un aviācijas stratēģiju, ko 7. decembrī pieņēma Eiropas komisija. Un tā tika arī prezentēta šajā komitejā tajā pašā dienā. Manuprāt, debates paradoxālā veidā liecina, ka Eiropa ir protekcionistiska attiecībā uz tirgus pieejamību Manuprāt, tas nav, tā tas nav. Eiropas Savienībai ir visvairāk liberalizētais eh, gaisa pārvadājuma tirgus pasaulē, un uh, no tā ir ieguvumi arī patērētājiem, pasažieriem, un tiek attīstīti uh, aviotransporta uzņēmumi. Tirgus liberalizācija turpinās jau 20 gadus un novērtējot ietekmi, var va redzēt, ka ir lielāka konkurence, lielāk, vairāk savienojumu, lielāka mobilitāte un Eh, no šiem labumiem mēs, mēs tos baudām joprojām. Arī zemo izmaksu avio pārvadātāji ir nozara, kas turpina augt Eiropā. Eiropā ir arī vairākas no lielākajām aviosabiedrībām pasaulē. Mēs liberalizējam arī Uh, kontrolas sistēmas, un šobrīd vairs nevaram runāt par nacionālām līdzsabiedrībām, bet gan par Eiropas līdzsabiedrībām. Mēs, mums ir savienojumi ar ļoti daudzām pasaules valstīm, un viens no būtiskiem jautājumiem ir arī ārzemju investoru piesaiste. Ko mēs esam, kādas mācības esam guvuši iekšējā avio pārvadājuma tirgū, ir uh, atziņa, ka mums ir vajadzīgi vienoti noteikumi, saskaņā ar kuriem darboties, un te ir jākombinē gan tehnisko standartu harmonizācija, gan ļoti strikta konkurences likumdošanas piemērošana. Un uh, to Eiropas komisija kontrolē ļoti rūpīgi. Bet neraugoties uz to, šie vienot, vien, pilnīgi vienādie apstākļi visiem drīzāk ir tāda ilūzija vai sapnis, kas uh, vairāk ļauj raksturot avio sabiedrību situāciju un avio pārvadājumu tirgu Eiropā un atsevišķās valstīs. Ņemot vērā mūsu pieredzi iekšējā tirgu, mēs uzskatām, ka atvērti tirgi nāk par labu avio nozars attīstībai. Pēdējo desmit gadu laikā mums ir noslēgti ar ASV, Kanādu, Rietumbalkānu valstīm, Maroku, Gruziju, Jordāniju būtiskas vienošanās par sadarbību. Mēs turpinām pārunas ar Brazīliju un Tunisiju cita starpā. Un nākamajā gadā grasāmies ar Brazīliju nonākt pie konkrēta rezultāta. Šajās vienošanās runa ir par tirgus pieejamību, par citiem aspektiem, par konkurences uh, noteikumiem. Liela daļa iesaistīto valstu uh, Tad šie nolīgumi ir ļāvuši mums palielināt pārvadājumu apjomu un pārvadāto pasažieru skaitu lielā mērā pēdējo gadu laikā. Uh, 2012. gadā mēs rēķinājāmies ar to, ka Rietumbalkānu valstīm un Maroku kopumā esam kopumā ļāvis panākt 6 miljārdu eiro ieguvumu, ekonomisko ieguvumu. Bet runājot par ārējām attiecībām, mēs redzam, ka jo vairāk, jo liberālāks ir uh, tirgus, jo vairāk jāraugās uz pamata biznesa principiem, kas ir jāievēro tirgos. Par to runāja jau citi, uh, kas uzstājās šodien. Mums bija gads vienošanās par uh, tirgošanos ar precēm. Uh, Ir arī citi piemēri par noteikti nozīme ir arī subsīdijām, kāds ir to pieļaujamais apjoms, bet eh, ne gads, ne pasaules tirniecības organizācijas nosacījumi neatiec uz avio pārvadājumiem un eh, Protams, liela nozīme ir arī drošības aspektiem. Ir arī divpusējie nolīgumi starp valstīm. To joprojām, to skaits ir liels. Un par godīgas konkurences noteikumiem, sociālo aizsardzību mēs šeit nevaram salīdzināt mūsu situāciju Eiropas Savienībā ar situāciju citās valstīs tā kā startautiska uh, juridiska ietvara pietrūkst, mēs uzskatām, ka Eiropas, Eiropa ir jāuzņems vadošā loma, piedāvājot, izstrādājot un piedāvājot noteikumus godīgas konkurences nodrošināšanai. Un eh, atvērta avio pārvadājuma tirgus attīstībai. Komisijas priekšlikums 2012. gadā izdeva komunikē, kurā izklāstīja īsi iecerēto avio pārvadājumu attīstības stratēģiju. Mūsu priekšlikums bija veidot tādu ambiciozu pakotni, ieskaitot mandātu pārunām Un tas, šī pakotne, šī iniciatīva ir ļoti um, ambicioza, kā es sacīju, viens no galvenai, viena no galvenajām prioritātēm ir uh, Eiropas Savienības uh, pakalpojumu piedāvātājiem ļaut iekļauties startautiskā biznesā, padziļinot mūsu kontaktus Vai jūs varētu lūdzu pamazām noslēgt jūsu uzstāšanos? Mēs domājam, ka pārunas ar Persijas līča valstīm ir īstais ceļš, lai uh, nonāktu pie sapratnes arī par konfliktu jautājumiem un domājam, ka jau esošās vienošanās un esošajās pārunas dos jaunas iespējas abām pusēm un ļaus attīstīt tirgu. Mēs uzskatām, ka šādas iespējas nevajag laist garām un ceram, ka padome atbalstīs komisijas priekšlikumu. un mēs rēķinamies ar uh, padomas atbalstu, ka komisija saņēmis mandātu un varēs turpināt pārunas. Runājot par aizsardzības līdzekļiem vai aizsardzības instrumentiem, tiem nevajadzētu būt uh, tiem nevajadzētu aizstāt pašu pūliņus drošības nodrošināšanā. Un 868. regulas vai direktīvas pārskatīšana, tas nebūs vienkārši kaut kas, uh, kas uh, kas apdraudēs progresu, bet es gribu atvainoties par to, ka pārvilku man doto runāšanas laiku, bet gribu teikt paldies Eiropas parlamentam un sevišķi šai komitejai par atbalstu, ko jūs sniedzat sadarbībā ar komisiju, arī par mandātu, ko jūs mums piešķirat Un mēs turpināsim darbu pie tirgus attīstības. Paldies. Thank you very much, but you need to... Paldies, bet uh, jums uh, bija vajadzīgs divreiz vairāk laika, nekā mēs jums piešķīrām. Uh, Bet, jebkurā gadījumā, prezentācijas eh, mēs esam noklausījušies. Tagad mums ir gan daudz laika, lai deputāti varētu uzdot jautājumus, un būs arī pietiekama laika, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem. Jums un der Kamps. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties visiem sešiem runātājiem. Šķiet, ka nepilnas stundas laikā esam guvuši ļoti labu pārskatu par to, uh, kas mums būtu jādara. Cik man daudz laika ir atvēlēts? Maz, maz laika. Vispirms es gribētu vērsties pie komisijas. Priecājos, ka šī aviācijas pakotne tagad ir sagatavota. Uh, Ilgu laiku mēs lūdzām, lai tā tiktu sagatavota, un tagad vismaz mums ir mm, iesniegts dokuments, kas ir pamats tālākām sarunām. Mēs vēlamies, lai um, arī attiecībā uz uh, ceļu transportu tiktu sagatavots līdzīgs dokuments. Uh, Mm, ir skaidrs, ka pastāv negodīga konkurence. Un nākamais jautājums. Mēs paši kā eiropieši esam izveidojuši savu iekšējo iekārtu, bet tagad mēs varam novērot, ka Notiek šāda pārvietošanās no rietumiem uz austrumiem, un visu nevar izskaidrot tikai negodīgu konkurenci. Šeit runa par praktiskām pārmaiņām, uz kurām Eiropai ir jāsniedz atbilde. Āzijas reģions ļoti ātri aug, un Eiropai vajadzētu uz to reaģēt. Otrakārt, vai Eiropa nav par mazu? Atkārtoti tiek teikts, ka IKO vajadzētu uzņemties šīs funkcijas taču es pats esmu vīlies attiecībā uz IKO um, darbības ātrumu un efektivitāti. Visi pārējie virzās uz priekšu, un tāpēc es gribētu uzdot jautājumu Brozo kungam, uh, kas notiek attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību normām, kā tās ir salīdzināmas ar attīstību pasaulē. Par mm, iespēju līdzvērtību. Protams, mm, iespējas nekad nebūs vienādas, taču Nīderlandē Nīderlandē mēs eh, sakām, ka mēs nedrīkstam nošķirties no pārējās pasaules. Manuprāt, mēs dažkārt rīkojamies pilnīgi traki. Mēs esam atvērti visiem, un tad mēs domājam, ka tas noteikti mm, darbosies, bet tautas partijas grupa nav gatava uh, rīkoties, ja uh, Persijas līdzis mums nenāks pretī un ja mēs netiksim galā ar bezdarbu. Mans jautājums Kāna kungam. Vai Eiropā nav par daudz līdzsabiedrību? Un otrs jautājums, vai darba apstākļi, un šis jautājums attiecas arī uz Pavačīgu kungu, vai darba apstākļi nav par dārgu, vai darbs kā tāds nav par dārgu? Par liberalizāciju. Protams, mēs varam liberalizēt, bet šai liberalizācijai ir jābūt uh, apusējai. Ja mēs liberalizēsim tikai klasiskās aviosabiedrības Eiropā, tad tas noteikti neko nedos. Un pēdējais, ja dalībvalstis šos vecāko aviācijas pakotni ar Cezaru un tā tālāk nepārņems, vai viņā būs tiesības izteikties tālāk. Es gribētu aicināt dalībvalstis noraizīt šo aviācijas pakotni. Spānijā tikko bija vēlēšanas, un janvārī Nīderlandes prezidentūras laikā mēs šo visu pakotni divu mēnešu laikā varētu pabeigt. Nu. Koordinatoriem ir atvēlētas trīs minūtes. Izmēls ir tūks. Very right, jā. Yeah. Danke. Uh, zunächst einmal. Vispirms es vēlētos izteikt lūgumu attiecībā uz organizāciju. Varbūt eh, šīs prezentācijas mēs varētu eh, redzēt šeit eh, uz ekrāna priekšā, nevis skatīties uz sāniem, uz ekrāniem, kas ir sānos, jo es vēlos skatīties arī uz pašu runātāju. Galu galā es nevaru skatīties abos virzienos vienlaicīgi. Nākamais. Uh, pilnībā piekrītu Vimam Vanderkampam, kurš teica, ka mums pašiem savu māju beidzot vajadzētu sakārtot. Uzskatu, ka šeit uh, Eiropas Savienības iekšienē ļoti daudz nepabeigtu lietu, kas nav vēl atrisinātas. Mm, runātāji tikko jau vairākus šādus jautājumus pieminēja. Tad ir runa par vienotajām Eiropas debesīm un par eh, daudzām citām problēmām. Uh, Mums noteikti vajadzētu ķerties klāt šo jautājumu risināšanai. E, tāds īsts kopsavilkums. Es domāju, ka izņemot Polečeku kungu, visi pārējie pauda tādu liberālu, atvērtu attieksmi. Mēģinu meklēt labāku formulējumu, bet, nu, man radās šāds iespējas. Es domāju, ka mēs nevaram vērsties pret atvērtu satiksmi, bet noteikti, ka vajadzētu piemērot uh, atšķirīgus kritērijus. Un šeit mani patiešām interesē uh, komisijas priekšlikums. Mani patiešām interesē, kā mēs risināsim šo vienādo spēles noteikumu jautājumu. Protams, simtprocentīgi tas nebūs iespējams, tāda būs realitāte pasaulē, bet mums vajadzētu mēģināt uh, nodrošināt to, lai mēs varētu būt godīgi un vienlaicīgi, lai arī mūsu tirgus būtu atvērts, bet lai tas nenāktu par sliktu mūsu operatoriem. Man ir jautājums par pārvadātājiem un par lidostām. Vai attiecībā uz nolīgumu ar ASEAN un uh, līča valstīm jums ir kādi konkrēti punkti, kurus jūs noteikti vēlētos šajos nolīgumos iekļaut? Un jautājums komisijai, kādi aspekti jūsuprāt ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai e, Eiropas pārvadātāji varētu būt spēcīgāki konkurencē ar ASEAN un līča valstu pārvadātājiem. Tātad šie ir jautājumi uh, pārvadātājiem un arī komisijai. Domāju, ka uh, lidošanas laika regulējumu vajadzētu atstāt spēkā. Es īsti nezinu, vai mana valsts piekritīs. Protams, ir jautājums par kontrolēm attiecībā uz mūsu uh, gaisa pārvadātājiem. Šķiet, ka vienā no pēdējām prezentācijām arī parādījās jautājums par to, vai mums nevajadzētu vēlreiz apsvērt uh, valsts finansējuma ierobežojumus. Šķiet, ka Jankovičs kungs par to runāja. Uh, Uzskatu, ka arī šeit mums vajadzētu pievērsties jautājumu risināšanai, jo valsts palīdzība dod mums iespējas veidot mm, godīgu spēles noteikumu. Nē, nu, skaidrs, ka šādu godīgu spēles noteikumu nebūs, bet e, mums e, noteikti ir arī prieks par aviācijas pakotni, kas ir beidzot sagatavota. Paldies, tagad Gezīna Meistneri. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī no liberāļu puses, mm, pārējie kolēģi Eh, arī vēl izteiksies, esmu pirmā no Alda partijas. Uzskatu, ka situācija attiecībā uz aviācijas pakotni ir diezgan sarešķīta. Mēs vēlamies attīstīt aviāciju Eiropā. Mēs zinām, ka iedzīvotāju ziņā Eiropa kļūst mazāka tā kā kontinents, un tieši tāpēc mums vajadzētu saglabāt savu konkurētspēju Eiropā. Protams, priekšnosacījumi nav diezko pozitīvi. Uh, Ir skaidrs, ka darba vietas um, aviācijas sektorā rodas ļoti daudz, kur tā tad eh, ir gan par eh, avio pārvadātājiem, gan par lidostām, gan arī uh, lidmašīnu ražošanā. Arī mēs varētu nodrošināt darba vietas. Mums ir jādomā par mūsu konkurētspēju un arī par godīgiem noteikumiem visā pasaulē. Šie jautājumi noteikti nav vienkārši. Mēs ļoti daudz runājam par Persijas līča valstīm. Uh, Protams, visiem tās ir prātā. Um, piemēram, šķiet, ka Stambulas lidosta tagad ir uh, tikusi priekšā Frankfurtas lidostai. Man kā vācietē, protams, ir žēl, ka tā ir noticis, bet uh, neviens īsti par to nerunāja. Gribētu uzdot tiešus jautājumus runātājiem. Lambrozo kungs, OECD, kā jūs norādījāt, Jūs tātad apgalvojat, ka godīgi spēles noteikuma nav, tādus vienkārši nevarēs nodrošināt. Un jūs arī runājāt par uh, pamat ietver nosacījumiem IKO līmenī, ka tāda būtu vajadzīgi. Vai jūs uzskatāt, ka to varētu nodrošināt un cik ātri to varētu izdarīt? Cik tā saprotu, uh, tad IKO ir diezgan lēna institūcija, tā tas vismaz bija ETS um, laikā. Uh, Mēs jau eh, dzirdējām arī par eh, struktūru, varbūt jūs varētu arī nodrošināt, eh, pastāstīt, kāds ir jūsu viedoklis. Hendelkungs, jūs teicāt, ka 868 varētu visu šo procesu palēnināt. Kāpēc? Kāpēc jūs, kā, kādu jūs, kā jūs prāt vajadzētu veidot šo 868? Poloček kungs, jūs teicāt, ka uh, Eh, šie vienādie spēles noteikumi ir steidzami vajadzīgi, jo savādāk šī nozara nespēs pastāvēt. Pārējie teica, ka neko tam līdzīgu nevarēs nodrošināt. Nu, kā tad to varētu darīt pēc jūsu domām? Jankovič kungs, vai man šeit ir papildi jautājums? Jā, tiešām. Jūs um, runājāt arī par to, ka šādu vienādu spēles noteikumu vienkārši nav. Un tad uh, ir jautājums, vai to visu varētu nodrošināt ar uh, gaisa nolīgumiem. Mums ir vajadzīga tāda darba kārtība, kas neietvērtu sevī protekcionismu. Komisijai man nav jautājumu. Jā, protams, ja e, gaisa nolīkumus var mainīt e, bez parlamenta iesaisti, tad mums svarīgi būtu šeit nodrošināt darba vietas. Kelonenes kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un es vēlētos pateikt, varbūt pirmā, ka cerams, ka avio pārvadājumi e, nebūs e, tikai un vienīgi vīriešu domēns. Izskatās, ka jūs te tiešām visi astoņi, jūs esat visi astoņi vīrieši. Es tomēr ceru, ka nākamajā reizē panelī būs arī pa kādai sievietei. Tas ir pirmais, ko vēlējos pateikt. Tas ir pirmais, kas krīt acīs uz jums skatoties. Uh, Es eh, atskrēju šajien no vīdes eh, komitejas un eh, tūlīt arī skriešu atpakaļ uz NV komiteju un tomēr vēlētos jums uzdot jautājumu tikai un vienīgi par avio pārvadājumiem un to, tā tad, ka tie paliktu um, vidē draudzīgāki. Kā Eh, avio nozara domā nomainīt savas degvielas, savu degvielu, lai tas tiešām būtu vidai nekaitīgs. Otrs jautājums eh, vēlētos eh, pajautāt par pilotu un stjoršu apmācību tieši saistībā ar lidojumu drošību jo ļoti daudz pēdējā laikā tiek runāts un daudz tiek uzdot jautājumu gan komisijai, gan arī pārējiem, tiek veidoti dažādi nolīgumi saskaņā ar kuriem tā tad eh, piloti ir izgājuši dažādu apmācību un šīs dažādās pilota skolas darbojas pilnīgi neatkarīgi un pat bezmaz nesertificēti, vai jūs uzskatiet, ka uh, pilotu apmācība no drošības viedokļa būtu tomēr jāsakārto. jāsakārto. Man ir jāskan atpakaļ uz NV komiteju, bet eh, es vēlētos visiem jums novēlēt eh, mierīgus, jaukus, gaišus un drošus Ziemassvētkus. Paldies! Danke sehr und Paldies! arī novēl jums sekmes vides komitejā. Karima Dēlī, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Seši runātāji un eh, trīs eh, grupas koordinātoris, kas eh, grib runāt par aviāciju. Nu, š, protams, ka ir ļoti būtiski, lai būtu uh, vienlīdzība arī starp dzīmumiem. Priecājos, ka šīs koordinātors ir sievietes. Pirmais jautājums. Uh, Mums ir tagad Parīzes vienošanās, kas uzliek Eiropas Savienībai juridiskus pienākumus, tātad 1,5 eh, grādi. Tātad eh, mums ir jādomā par emisijām pēc 2020. gada pasaules līmenī, Un um, ar pašlaik uzliktajām saistībām mēs nevarēsim sasniegt šos 1,5 grādus. Tas nozīmē, ka mums šīs ambīcijas vajadzētu stiprināt. Te ir runa par to, ka arī citām nozarēm vajadzētu kompensēt aviācijas sektoru, lai tas varētu izpildīt savas saistības. Ja, ir, ja jūs runājat par konkurētspēju, vai tas nozīmē arī to, ka citas nozares uzņemsies daudz lielāku slogu attiecībā uz emisiju samazināšanu, ja ir runa par jūsu saistībām. Mans jautājums, vai jūs jau esat apsvēruši šīs emisiju problēmas, vai jūs, teiksim, uzliksiet nodokļus lid, lidmašīnu degvielai, vai jūs um, plānojat to darīt nākotnē un tā tālāk. Uzskatu, ka konkurētspējas trūkums uh, rada problēmas aviācijai Nu, šķiet, ka pašlaik ir ieviesti džungļu likumi aviācijas nozarē, un tas uh, uh nāk par sliktu darbiniekiem, notiek sociālais dēmpings aviācijas nozarē, un tas rada ārkārtīgi lielas problēmas. Šī negodīgā konkurence ietekmē cenas, mm, darbinieku izmaksas un arī to, ka mums ir šīs zemo izmaksu aviolīnijas un arī līča aviolīnijas, kas uh, visu to izmanto savā labā un kas aizņem eh, šos savienojumus, ko agrāk nodrošināja Eiropas aviolīnijas. Tāpat mēs eh, varam domāt par lidojumu gārumu, par pasažieru drošību. Visiem šiem noteikumiem ir jānodrošina godīga konkurence starp avio pārvadātājiem. Protams, ka mums ir vajadzīgs regulējums 868, bet tas vēl ar vienu netiek piemērots. Uh, Tātad, kā jūs uzņemsieties uh, savus pienākumus, lai nodrošinātu šo cīņu? Vai man vēl ir laiks priekšsēdētā? Jā, paldies. Man ir jautājums par izmaksām. Jūs runājāt par to, ka ir jānodrošina konkurētspēja, bet, ja es konkrēti paskatos uz jūsu ieņēmumiem, tad aviācijas nozare Jūs sagaidāt tātad diezgan augstus ienākumus 2016. gadam, bet EATA uzskata, ka Eiropas ar, ar pārvadātājiem pēc nodokļiem būs 8,5 miljārdi ASV dolāru, tad šī ienākuma pēc nodokļiem. Tad, tad tas ir daudz vairāk nekā ienākumi uz pasažieri uh, vidējos austrumos, kas ir 7,6 miljārdi ASV dolāru. Tas nozīmē, ka attiecībā uz ieņēmumiem Eiropa ir priekšā uh, vi, mm, tuvajiem austrumiem. Mans jautājums visiem ekspertiem, vai jums ir dati par subsīdiju attīstību pēdējos gados pasaules līmenī, salīdzinām ar Eiropu? Paldies! Paldies, Pēters Lundgrēn. Tā jums. Paldies, priekšsēdētā kungs. Tas jau arī vairs nav nekāds noslēpums, ka zemā, zemo izmaksu lidsabiedrības izmanto tās pašvaldības, kurās atrodas lidostas. Un es uzskatu, ka nodokļu maksātāji nedrīkst sponsorēt zemo izmaksu lidsabiedrības, jo tās e, iegūst baigo vinnestu. E, piemēram, e, ir zināms, kādas ir, kāda ir situācija ar pilotiem šajā zemizmaksu aviosabiedrībās, un, protams, ļoti daudziem tiem, kuri strādā šajās līdzsabiedrībās, ir pilnībā izjaukta ģimenes dzīve un attiecības. Patiesībā šobrīd mēs runājam par to, cik liels fantāzijas lidojums ir šiem zemizmaksu avio pārvadājiem, kuri personāli izmanto kā vergus, maksā viņiem uh, zemākās iespējamās algas, izmantojot dažādus radošus risinājumus, izmantojot dažādas rekrutēšanas kompānijas. Patiesībā sanāk, ka personāls šajās zemo izmaksu avio sabiedrībās nemaz tajās nestrādā, tās strādā kā, kā pašnodarbinātie. Uh, Tātad, ko vēlējos pateikt? Viņi izmanto dažādus kosmiskus risinājumus un tādu schēmošanu, kādu mums pat ļaunākajos murgos nerādās, lai tikai nemaksāt neko. Bet tagad jautājums. Kāpēc ir tik ārkārtīgi nenormāli eh, grūti normālām aviosabiedrībām konkurēt ar zemo izmaksu lidsabiedrībām. Tātad e, normālās lidsabiedrības neizmanto šos kreatīvos risinājumus, zemizmaksu izmanto, un viņiem ir tik liels priekšrocības. Kāpēc? Danke sehr. Paldies. Tie tagad bija koordinātori. Tagad varat uh, atbildēt, bet lūdzu ne vairāk kā trīs minūtes, un tad būs vēl deviņi citi deputāti, kas uzdos jautājumus, bet tagad tiešām ne vairāk kā trīs minūtēm. Alāns Lambrozo kā pirmais. Much, Paldies, priekšādātā. Runāšu ļoti īsi. Atbildēšu uz dažiem jautājumiem. Vande Kampa kungs, kā mēs varam nu, padarīt uh, Eiropu uh, vienlīdzīgu vai vienlīdzīgi konkurētspējīgāku pasaulē? Nu, tā ir priekšrocības konkurencē. Tāpat ir arī jāatzīst, ka Eiropas īstenotā politika nevienmēr nāk par labu mūsu konkurētspējai. Varbūt šeit šo to varētu padomāt. Piemērs ir par KLM avio sabiedrību, kas centās uh, piesaistīt uh, iespējams negodīgā veidā pasažierus no citām, uh, citām avio sabiedrībām. Mūsu uzdevums ir nodrošināt uh, mobilitāti gan cilvēkiem, gan precēm. Es domāju, ka kaut ko atbildēs arī uh, Uh, pārstāvis par zemo izmaksu avio sabiedrībām. Lai avio sabiedrība izdzīvot, tai ir jāpielāgojas, nekas cits neatliek. Jautājums par par ICO ja būtu vienošanās par starp dalību valstīm, tad lietas virzītos uz priekšu ātrāk, bet eh, šobrīd viss ir dalību valstu rokās. E, runāt par alternatīvu degvielu. Šeit ļoti daudz tiek darīts, tiek izstrādāta biodegviela un tiek arī veidoti degvielu sajaukumi. Uh, kas neprasa tehnoloģiskus eh, nekādus pielāgojumus lidmašīnu dzinējiem. Šeit tiešām notiek ļoti daudz, kas, un es domāju, ka attīstība būs strauja. Lai samazinātu o, eh, kaitīgos izmešus, o, eh, šeit arī, protams, avio sabiedrībām ir daudz jādara. Un, Par datiem, par subsīdijām pasaules līmenī. Kundzes gribētu teikt, ka jūs esat atradusi īsto problēmu. Tieši to es arī vēlējos teikt. Sākumā vajadzētu definēt, kas īsti ir subsīdijas. Ja nebūs šādas definīcijas, mēs nesapratīsim, par ko mēs runājam. Pēc tam vajadzētu paredzēt, lai šīs subsīdijas ir caurdzamas un lai tās tiek apstiprinātas. Un tas, protams, ir jādara gan pasaules līmenī, gan nacionālā līmenī, bet pašlaik tas, diemžēl, neeksistē. Un eh, tieši tāpēc mēs nevaram normāli spriest par šiem jautājumiem jautājumiem. Tieši to es arī mm, parādīju savā prezentācijā par Ameri American Airlines un uh, uh United Arab Emirates. Uh, tā, tā kā šeit parādās pilnīgi pretējas nostājas attiecībās to, kas ir subsīdijas un kas nav. Tad lūdzu, Hanna kungs, es runāšu nīderlandiešu valodā. Es piekrītu jums, Vandekampa kungs, ir pārāk daudz uh, avio sabiedrību Eiropā. Nevar teikt, ka darbs būtu paveikts, vēl ir daudz ko darīt. Da, tirgus attīstās, mums ir jāmeklē jaunas pozīcijas, ko varam aizstāvēt, un darbs ir izmaksu faktors, kā zināms, avio sabiedrības cenšas samazināt iekšējās izmaksas bet mēs, protams, gribam arī, lai darba apstākļi būtu piemēroti un labi, un Eiropas Savienība kopumā ļoti lielā mērā izdara spiedienu uz nozari ar savu regulējumu palīdzību, un konkurences ziņā par to jādomā par savstarpēju liberalizāciju, protams, arī par tirgus pieejamību un līča valstīm, te mēs arī kaut kas noteikti jādara, bet liberalizācija ir kaut kas plašāks. Un Ertoga kungs jautāja, mēs gribam caurskatāmību, godīgu konkurenci un tā tālāk. Tie ir vairāki aspekti, kur nepieciešams panākt progresu. Tad bija jautājums no Meisners kundzes ir virkne nolīgumu, divpusēju nolīgumu ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, kas tiek izmantoti, un ir virkne elementu, kur es eh, domāju, ka pastāv iespējas izvēlēties nu vislabāko vai visderīgāko, ko nu valsts vai avio sabiedrība sev vēlas. Uh, Es domāju, ka jebkuram pirmkārt interesēs tirgus pieejamība, bet Eiropas iekšējais tirgus arī ir jāsaglabā tāds eh, integrēts. Um, Vēl par uh, alternatīvo degvielu aviācijā. Jā. Aviācijas uh, industrija strādā ļoti aktīvi un eh, brīnos, ka tik ilgu laiku prasa nu, atzīšana, ka biodegviela ir nekaitīgāka. Uh, 10 līdz 12 miljārdi eiro tiek izdot par kā nodokļi un nodevas. Iedomājieties, ko mēs varētu darīt, ja varētu investēt šo naudu mūsu programmu, produktos un sektora ilgtspējībā. Ar to es arī reaģēju uz Delī kundzes teikto. Paldies! Paldies! Džons Henlands lūdzu. Paldies priekšādātājiem! uh, no, we... Vanderkomp kungs, nē, uh, mums nav kārtības pašiem savās mājās tieši šo iemeslu dēļ, kurus mēs šorīt apspriedām. Es domāju, ka mums ir potenciāls iespējas Eiropā, taču mēs sadramstalojam mūsu spēkus, un to savukārt uh, izmanto mūsu partneri sarunu procesā. Mēs ļoti daudz esam runājuši par šķietamo valsts palīdzību bet ir jāsaprot, ka arī pašā Eiropā mums tiek piešķirta dažāda veida palīdzība, tiek piešķirti aizdevumi, parādās valstu aviolīnijas, kas īstenībā mm, nedrīkstētu darboties tirgū. Tāpat arī tiek vienkārši injektēts kapitāls, un tas tiek darīts ļoti dāsni. Uh, un atklātā tirgu tas nebūtu iespējams. Tieši tāpēc arī konkurence tiek kropļota. Es eh, dzirdēju, ka valsts subsīdijas tiek saistītas ar zemo izmaksu aviolīnijām. Šo mītu gan vajadzētu sagraut. Mm, parasti mēs eh, sakām, ka valsts palīdzības tiek piešķirtas reģionālajām lidostām. Uh, Eh, vadlīnijas ir pārskatītas un visi ir apmierināti eh, ar šo pārskatīšanu. Mēs redzam, ka tirkus ekonomikā ir jāievēro investoru principi, tāpēc ir jautājums par to, vai uh, aviācijas sektorā tiek darīts tas pats, ko darītu privātais investors, un ja tā ir, tad nevar teikt, ka šeit ir bijusi valsts palīdzība. Protams, uh, ja ir runa par privātiem investoriem, tad uh, Mēs uzskatām, ka šo procesu var uzskatīt par izdevušos. Mēs vienmēr iestājamies par uh, tādu mehānismu izmantošanu, kas baltā, balstās uz tirgu. Un ETS mm, ir šāds mehānisms. Ja mēs vēlamies nodrošināt lielāku izaugsmi, tad mēs varētu uh, pieš, nodrošināt vairāk piešķīrumu, ja tie tiktu samazināti kaut kur citur. Uh, Mēs redzam, ka šī aptvēruma samazināšana nav bijusi efektīva. Šī sistēma īstenībā nedara to, ko tai vajadzēja darīt. Mēs ceram, ka IKO tagad mums sniegs labākus rezultātus, taču mēs nevaram saistīties ar abām pusēm. Tas nozīmē, ka mēs sev paši iešautu kājāt šeit Eiropā un to darītu mūsu valdības. Es varu tikai atkārtot to, ko mēs jau darām attiecībā uz degvielu. Uh, Man šķiet eh, interesants šis uzsvars uz avio pārvadātājiem. Kāpēc mēs eh, neskatāmies uz naftas ražotājiem? Te ir runa par milzīgām pētniecības programmām, te ir runa arī par piešķīrumiem Eiropas līmenī. Mēs uh, izmantojam to vienīgo degvielu, ko viņi mums piedāvā. Mēs darbojamies tik efektīvi, cik vien varam, un mūs soda par mūsu emisijām. Es uzskatu, ka vajadzētu uh, skatīties uz pētījumiem naftas uzņēmu laboratorijās, kas ir gatavi investēt. Pirms diviem gadiem viņi vienkārši nokrajoja ieņēmumus no šī vienīgā produkta, ko viņi mums piedāvā. Paldies! Nākamais runātājs Dirks Poločeks. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzreiz atbildēt uz Vanderkampa kunga jautājumu. Jūsu uh, uzņēmums KLM Nīderlandā tikko noslēdza jaunu līkumu par atāgojuma sistēmu pilotiem, un uh, līdz ar to izmaksas sarūk par 15%. Mēs saprotam, kādā situācijā mēs pašlaik atrodamies, un mums ir jāturpina uh, iet uz priekšu. Jā, es piekrītu, mums ir jāatrod labi risinājumi ar darba devējiem sociālā, atvērtā, sociālajā dialogā. Bet, ja runa par sociālo dialogu, ja mēs paskatāmies uz pašnodarbinātajiem pilotiem, uz līkuma pilotiem, ja mēs viņiem sakām, ka jūs izmaksājat pārāk dārgi, jums ir jābūt lētākiem, tad jūs noteikti negūsiet nekādu atbalstu. Šiem cilvēkiem neviens nemaksā, kad viņi ir slīmi, kad viņiem uh, nav darba. Tas nozīmē, ka viņiem nav nekādas darba drošības, viņiem nav arī sociālās sistēmas, un viņi uh, mēģina pat izvairīties no nodokļu nomaksas un sociālajām iemaksām. Un tā ir šī tumšā puse nozarē, par to mums arī ir jārunā. Uh, pay to fly programmas, kur jauniešiem īstenībā ir jāmaksā par to, lai viņi varētu kļūt par pilotiem, tad, lai viņi iekļūtu šajā nozarē. Tā ir realitāte, un tā arī ir jārisina. Tā arī ir daļa no negodīgas konkurences. Tagad uh, atgriezīšos pie Gizīnas Meisneres jautājuma. Kā nodrošināt vienādas spēles noteikumus? Jā. Šis ir galvenais jautājums, bet jūs pati sniedzāt daļu no atbildes. Ir jānosaka pareizās prioritātes. Jūs runājāt ne tikai par aviācijas nozari, bet arī par uh, lidmašīnu ražotājiem. Tā ir daļa no prioritātes. Airbus pārdod ļoti daudz lidaparātu Persijas līcim. Tas, tas nozīmē, ka viņus nemaz neinteresē vienādi spēles noteikumi. Mēs varētu teikt, ka Airbus ir atkarīgs no šī tirgus, jo Emirātiem ir 140, Airbus 380, kas ir pasūtīti. Tie ir 45 miljardi eiro. Mm, tie ir pasūtījumi, un šie pasūtījumi ir milzīgi. Uh, vēl kāds piemērs. Mums ir punkts par sociālajiem noteikumiem gaisa nozars nolīkumā starp Eiropas Savienību un ASV. Un pie pirmās iespējas šis punkts neizpildīja reālās dzīves pārbaudi. Norvēģi novietoja savus pilotus un stjuartus Bankokā. Un tas tika darīts, lai apietu augstās nodokļu uh, nodevas Norvēģijā. Tieši tāpēc tas tika darīts. Tā aizemes varas iestādes nezināja par šo oficiālo bāzi Bankokā. Un uh, šajā kontekstā mēs paļāvāmies uz 70b nolīkum, eh, punktu nolīkumā starp ASV un Eiropas Savienību, un no Eiropas Savienības puses šis nolīgums netika izpildīts. Un tieši tāpēc arī tika aizvērtas durvis šai kārtībai. Tika teikts, ka tieši tāpēc mēs šo punktu arī pieņēmām. Ja mēs neuzskatām, ka mūsu pozīcija ir pietiekami spēcīga, Tad ir jāatcerās, ka šeit ir runa par ļoti nozīmīgu nozari. Aviācija dod ļoti daudz ienākumu attiecībā uz IKP, uz Eiropiešu ienākumiem. Ja mēs tam neticam, tad, manuprāt, mēs šeit nosakām nepareizās prioritātes. Visi šeit tagad izsakās personiski, bet es domāju, ka mums ir arī kopējas nostājas. Uh, Vienotās Eiropas debesis ir kas tāds, kuru mums vajadzētu turpināt. Jūs pieminējāt Frankfurti, jūs esat vīlusies par Frankfurti, un kon tās konkurence ir Stambulu. Sešas stundas Frankfurtas lidosta ir slēgta, un pirms un pēc šīm sešām stundām ir lidošanas laika ierobežojumi. Tas nozīmē, ka esam izveidojuši veselu rindu nosacījumu, Tas ilgtermiņā attiecas arī uz uh, Turkish Airlines. Un Eiropas aviopārvadātājiem arī ir šādi nosacījumi, bet nevienā no šiem punktiem mums nav vienādu spēles noteikumu. Paldies, uh, tagad Olivier Jankovičs. Paldies. Es uh, varbūt atbildēšu uz jautājumiem, kur mēs vēlētos redzēt labākas konkurences eh, noteikums, tātad vieglāku pieeju tirgumu. Mēs vēlētos redzēt eh, liberalizāciju avio sabiedrību uzraudzībā. Mēs vēlamies, lai aviācijas nozara tiktu normalizēta par konkurences klauzulu. Es jau to pateicu savā prezentācijā, ko mēs tur vēlētos redzēt bet varbūt eh, galvenais mums ir jābūt realistiem, ko ar to saprotu. Mums eh, nav iespējams, eh, kā Eiropai, uzspiest visai pārējai pasaulē mūsu noteikumus. Pie tam daļa no Eiropas noteikumiem um, rada nepievilcīgu konkurences iespēju Eiropas lidsabiedrībām. Šeit jau tas izskanējums pašiem ir jāizlauka sava sēta un tad jānorāda ar pirkstus citiem. Daudz no šiem jautājumiem ir kārtojami dalību valstu līmenī, un būtiskākais ir, kā ietekmēt vai pat vadīt dalību valstis, lai tās iet šā kopējā mērķa virzienā. Bija jautājums par valsts subsīdijām vēlētos eh, parunāt par subsīdijām infrastruktūrai, valsts subsīdijām infrastruktūrai. Pirms desmit gadiem komisija uzskatīja, ka lidostu infrastruktūras subsīdijas ir ekonomikas politikas nenorm, eh, neatņemama sastāvdaļa. Tā tad eh, infrastruktūra subsīdijas var nākt no valsts kases bet eh, tā jau arī notiek. Ārpus Eiropas lidos tiek celts par valsts naudu, un, eh, ja mēs vēlamies, lai aviācijas nozara Eiropā būtu konkurētspējīgāka, tad uh, kā jau šeit izskanēja, Džons to teica, lielās Eiropas lidostas ja tām nav pieejams publiskais finansējums, tad infrastruktūras izveide ir dārgāka, un tas pats attiecās arī uz drošības pasākumu nodrošināšanu. Eiropā mēs esam vienīgie pasaulē, kur eh, aviācijas drošībai nav paredzēts publiskais finansējums. Eh, ja vien mm, tātad līdz 11. Eh, septembra notikumiem bija ļoti zemas drošības izmaksas, un šobrīd ir 20% no visām lidojuma izmaksām, no visām izmaksām ir drošības pasākumi. Tātad e, infrastruktūras izmantošana ārpus Eiropas maksā mazāk vispārējos sektoros. Varbūt, ka mums vajadzētu pārskatīt e, daļu no mūsu pieņēmumiem un pārskatīt daļu no regulām. Visbeidzot, Mēs eh, nedrīkstam ilgāk gaidīt, jo tirgus mainās, pasauli mainās pie tam ļoti ātri. Tāpēc būtu ļoti labi, lai tie mandāti, kurus komisija vēlas, tā tik tieši piešķirt pēc iespējas vairāk. Jautājums par prioritātēm. Es uzskatu, ka visi mandāti ir prioritāras dabas, bet tas ir saistīts arī ar resursu izmantošanu komisijā un citur. Tātad, eh, vai komisija būs spējīga veikt šo darbu? Priekšsēdētājs, paldies, un tagad Gailkungs pēdējais. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms Ercugkunga jautājums par to, ko mēs uzskatām, ko vajadzētu darīt ICEM. Tas ir ļoti ātri augošs tirgus, 600 miljonu iedzīvotāju. ACEAN veido kopīgas debesis, un tas ir ļoti interesants partners Eiropai, mēs varētu vienoties bloku līmenī. Pēdējo desmit gadu laikā attīstība ir bijusi tāda, ka tiešā pasažieru plūsma starp eh, Eiropu un oceānu ir eh, nostagnējusi, tātad stabila, un reālais transporta pieaugums pēdējos desmit gados ir bijis ļoti, ļoti neliels, bet viss šis pieaugums ir noticis cauri tādām lidostu centrālu punktiem Turcijā un tuvajos austrumos. Mums vajadzētu tiešām dienoties tiešā veidā ar ECEAM, lai nodrošinātu labāku tiešo savienojamību uh, jo šobrīd ļoti daudz Eiropas pārvadātāji ir zaudējuši šo tirgus nišu. Pēdējos gados daudz ticis diskutēts eh, par ECN, mēs esam salīdzinājuši mūsu uh, aviācijas nozars un to, cik daudz mērķos ir kopienas momenta. Mēs uzskatām, ka arī šeit mums ir sadarbības partners, lai īstenot godīgas konkurences principus. Ir vairākas problēmas ar cējām saistīts ar drošību. Tas savukārt ievies citos momentos, bet Eiropas Savienības acējām nolīgums varētu mums ļaut attīstīt šo aspektu. Un šobrīd mūsu pārvadātājiem, teiksim, konkurence ir ar negatīvu zīmi, salīdzinot ar ASV. Mēsners kundze jautājums par ICAO. Mēs e, atbalstam un dalībvalsts dala to pašu, ka ICAO vajadzētu strādāt pie e, daudzpusēja līguma, kā kontrolēt aviolīnijas. Un tomēr e, diez vai vajadzētu visu likt uz vienas kārtas, uz ICO e kārtas. Mums vajadzētu mēģināt rast zemāko kopsauc, tātad kopsaucēju. Mums e, ir jāveicina eksports, un tam ir jābūt atrunātam arī dažādos nosacījumos. Delīkundze jautāja par vidas jautājumiem. Parīze ir bijis vēsturisks pagrieziena punkts, un eh, tā nolēmuma būs jāņem vērā arī aviācijas nozarei. Tā jau ļoti daudz dara tādā plašākā skatījumā, mēģinot eh, izmantot vidē draudzīgākas degvielas, Šeit eh, varētu, varētu palīdzēt arī vienotās Eiropas debesis. ICAO asamblēja ir paredzēta 16. gadā. No šīs konferences ceram daudz. Ja eh, tas neizdosies, tad eh, mēs visi zaudēsim. Par sociālajiem jautājumiem man vairs neļauj atbildēt, un nevar atbildēt arī par to, kā Amerikas Savienoto Valstu departamenti izturās. Mēs 22 eh, mēnešus pēc tam, kad esam pieprasījuši licencējumu, mēs vēl neko neesam saņēmuši. Patiesībā tās ir Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu eh, līguma leģitimitātes jautājums. Vielen Dank. Paldies. Vēl ir runātāji. Vispirms Mihāls Gālers. Elička, Daniel Jauto, Deidre Klun, Ines Ayala Sender, Gabriele Preuß, Mat Matthias van Miltenberg, Isaskun Bilbao, Isabel de Monte und ich. Un es arī saku priekšādātājs gandrīz visi, kas ir palikuši zālē. Katram pusotru minūti, lūdzu, neilgāk, lai varam uzklausīt arī atbildes. Mihals Gālērs, paldies, daudz kas jau ir ticis pateikt. Vienotās Eiropas debus, debesis, ne Eiropa, ne komisija, ne mēs. Uh, uh, neesam, nestāvam ceļā, šķēršļus liek dalībvalstis. valstis kas tā kā slēpjas aiz arotbiedrībām, lūdzu izdariet spiedienu uz dalību valstīm, lai vienotās Eiropas debesis var eh, beidzot eh, stāties eh, spēkā arī vides dēļ. Runājot par šķēršļu novēršanu, komisiju nesen aicinājām darīt to, tās kompetences ietvaros visu iespējamo un arī aicināt dalībvalstis vai runājot par manu dalību valsti, vai uh, esat tikuši panākuši progresu gaisa satiksmes nodokļa jomā, tad vēl par šo vienotajiem priekšnosacījumiem vai apstākļiem, iespēju vienlīdzību vai VTO noteikumus kaut kad varētu attiecināt uz gaisa satiksmi, uh, Kā komisija to vērtē? Vai, ja tas nebūtu iespējams tiešā veidā, vai vismaz satura varētu divpusējās, eh, nu, divpusējos nolīgumos iekļaut attiecīgas pasāžas? Paldies, Klaudija Tapadelu. Te, și noi am anticipat înainte de... Paldies, priekšādātāji. Persijas līča valstis, kā zināms, ieņem lielu vietu debatēs arī par negodīgu konkurenci. Tā ir daudzi maršruti, kur strādāja uh, Eiropas līdzsabiedrības, tagad Eh, tos tagad pārņem eh, līča valstis. Tie ir trešo valstu uzņēmumi, bieži tie saņem ļoti lielas subsīdijas, eh, tām ir lēta degviela un daudz citu visādu priekšrocību. Nav arī jāmaksā vides nodokļi, nav aizliegums lidot naktīs, nav nekādu vides nosacījumu 7. decembrī pieņemtā pakotne, vai jūs uzskatāt, ka konkurences šķēršļi šeit ir pietiekami apskatīti? Ir vajadzīgi konkrēti priekšlikumi, nevis atbildi jā vai nē. Kā šo pakotni var uzlabot? lai uzlabotu situāciju Eiropas pārvadātājiem, tad par pakalpojumu piedāvātājiem, par priekšrocībām uh, gaisa pārvadājumiem. Es kā sociāldemokrāte, protams, domāju arī par darba vietām, bet arī pasažieru intereses jāņem vērām. Konkurence, konkurence uh, uh, konkurences pārkāpumus pārmet uh, dažām firmām, kas gluži otrādi ir uzlabojuši pasažieru apstākļus. Kā jūs to vērtējat? Paldies, Pāvils Teličku. Uh, uh, paldies, priekšādētāji, paldies, ka norganizējāt šo uzklausīšanu. Uzskatu, ka tā ir ļoti interesanta, jo mēs uh, Uh, es jau īpaši gribētu runāt par Paličika kunga teikto, jūs vēlētos, lai Eiropas aviolīnijas piederētu Eiropiešiem, un tāpat arī izteikumi par regulas 868 pārskatīšanu. Mums noteikti vajadzētu arī paskatīties, kādi nolīkumi tiks apspriesti. Man ir pāris jautājumu. Īsnībā atbildes jau tika sniegtas, tā kā es varbūt pat ietaupīšu laiku. Šķiet, ka izņemot Jankoviča kungu, visi pārējie runāja vai nu par vienādiem spēles noteikumiem, vai nu te ir runa par nepareizi jēdzienu vai nē, bet jebkurā gadījumā visi uzskata, ka godīga konkurence būtu jānodrošina. Šķiet, ka neviens šajā telpā nedomā savādāk. Bet šķiet, ka tikai Jankoviča kungs sniedza tādu strateģisku vīziju, un viņš arī varētu detalizētāk atbildēt uz jautājumiem, kādā veidā līča pārvadātāji nodrošina šo negodīgo konkurenci. No ko viņi tieši izmanto, kas nav Eiropas pārvadētājiem Eiropas tirgū. Jāatceras arī, ka Hanan kungs teica, ka uh, Dažas no šīm aviolīnijām izmanto valsts palīdzību. Protams, ka mēs vēlamies godīgu konkurenci, mēs vēlamies kārtību šeit Eiropā, bet gribētu zināt, kas viņiem tieši ir, kā mums nav šeit Eiropas tirgu. Paldies, Daniela Ajuto. Paldies, priekšādātāji. Paldies visiem, kas uzstājās. Viena, viena no maniem jautājumiem kolēģi jau uzdeva par valsts atbalstu. Pirms neilga laika es saņ, uzdevu šo jautājumu arī komisārai Bulcē, bet atbildi neseņēmu. Valsts atbalsts, tas nozīmē lielu finanšu apjomu, ko dalībvalstis piešķir uh, avio pārvadātājiem. Es nesaprotu, kāpēc mums nav iekšējo noteikumu par šo tēmu. Tad par zemo izmaksu līdzsabiedrībām. Te ir vispārēja problēma. Kā tas var tā notikt, ka gaisa pārvadājumos notiek spekulācijas uz pilsoņu rēķina, ja vienā iekasē 15 eiro par to pašu maršrutu, bet cita tūkstoti. Ja viena cena ir acīm redzama pārāk zema, ņemot vērā strādājošo sociālo nodrošinājumu, tad otra atkal ir nesamērīgi augsta. Tā ir spekulācija uz klientu, uz pasažieru rēķinu un tiek slavēta konkurence un tā tālāk bet dažās jomās, dažos reģionos, kā, starp, piemēram, maršrutos, kas ved uz salām vai nomaļiem reģioniem, cenām, cenas ir jākontrolē labāk. Paldies! Deidra Klūna. Paldies! Paldies visiem, kas šorīt izteicās. Domāju, ka bija ļoti interesanti. Esam uzklausījuši ļoti daudz informācijas, kas tika sniegta skaidrā veidā. Domāju, ka lielākā daļa no jautājumiem jau ir atbildēti. Protams, mēs visi runājam par godīgu konkurenci, un es domāju, ka tas ir daudz labāks termins nekā vienāds spēles noteikumi. Tos mēs noteikti nekad nesasniegsim. Uh, Galvenokārt, protams, mēs pievēršamies eh, Persijas līča aviolīnijām, bet eh, šeit ir jāatcerās milzīgās investīcijas, kas ir veiktas, un arī eh, šis Jankovičs grafiks, mēs redzējām, ka šie savienojumi kļūst arvien plašāki, pasauli kļūst mazāka, globalizācija noteikti spēlēs arvien lielāku lomu gan patērētājiem, gan arī tiem, kas nodrošina pakāpojumus. Tieši tāpēc arī savienojumi būs tik svarīgi. Žēl, ka aviācija nav iekļauta PTO. Es gribētu runāt par dažiem punktiem, galvenokārt par 868 pārskatīšanu. Jautājums komisijai. Jūs teicāt, ka mm, pārskatīšana notiks 2016. gadā, un ka tas varētu aizkavēties un ka e, tas varētu arī kavēt progresu attiecībā uz nolīgumiem un citās jomās. Jūs ļoti pozitīvi izteicāties par Āzijas potenciālajiem nolīgumiem un ka šeit ir daudz līdzīgu lietu. Vai tas pats attiecas arī uz citām jomām, iespējams, uz līča valstīm? Es saprotu, ka ļoti svarīgi iekļaut arī Turciju. Mēs redzam, ka tā ir tik tuvu Eiropai. Un Tur ir veseli seši celiņi, kas tiek izmantoti 24 stundas diennaktī. Varbūt jūs varētu uh, pieminēt arī citus nolīkumus, kas ir gana vērtīgi, kas mums ļauta virzīties uz priekšu. Paldies, Inesa Jālusendere. Paldies, priekšādātāji arī no savas puses eh, gribu teikt paldies visiem runātājiem. Man ir divi jautājumi. Par negodīgu konkurenci. Tā ir mūsu tēma saistībā ar līča valstīm un dažādām lidostām. Un šajā negodīgajā konkurencē mēs cenšamies izmantot instrumentus, kādi ir mūsu rīcībā. Uz, vienošanās starp uzņēmumiem. Instrumenti ir dažādi. Uzņēmumi, protams, uh, uh, mēģina ieviesties tur, kur ir vislabākā, vislielākā peļņa. Tas uh, mūsu uzņēmiem ir būtiski arī, kā, kā attīstās akcijas, tirgus, bet ir arī citas vērtības, kas ir būtiskas. Un nav viegli ieviest jūtams grozījumus vai pārmaiņas. OECD un komisijas labprāt gribētu dzirdēt Viņi uzsver, ka nekad vienlīdzīga konkurence absolūti vienlīdzīga nepastāv. Mēs zinām, ka arī veselība un izglītība nevienmēr dod vienod, vienādas iespējas, bet tomēr tam vajadzētu būt ietvaram, un starptautisks vienošanās arī ir domātas tieši uh, situācijas uzlabošanai, ja mēs atsakāmies no jebkādām mūsu iespējām, kam tad mēs vispār šeit sēžam. Jo vai nenotiks līdzīgi kā tekstila industrijā, kur visa ražošana pārcelās uz Ķīnu, kur strādā vergi, bet Spānijā pieaug bezdarbs. Mums ir atbildība un jāuzņemas atbildība, un runātāja tika pārtraukta. Runātāja tika pārtraukta. Paldies arī Preisas kundze, arī es gribu teikt paldies visiem runātājiem. Daudzas lietas jau tika sacītas un jautātas. Mani interesē Geila kunga viedoklis par EASA lomu startautiskajā konkurencē turpmāk. Pakotnē ir norādīts, ka mūsu augstie drošības standarti esot konkurences priekšrocība. Mēs zinām, ka uh, lidmašīnu būvētāji vēlas, lai EASA iegūtu nozīmīgāku startautisku pozīciju un uzlabotu tirgus iespējas Eiropas uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka vairāk EASA darbinieki strādās ārpus Eiropas Savienības. Kā ir iespējams stiprināt EASA šajā kontekstā un kādas ir jūsu prioritātes? Paldies, Matejs von Miltenbergs. Well, of course, well, of... Paldies. Protams, daudz jau šeit ir izskanējis kā jautājumu un komentāru, un tomēr Eiropas avio nozars konkurence ir tiešā veidā saistīta ar mūsu kā Eiropiešu rīcības spēju īstenot eh, pasažieru tiesības, īstenot kopējas Eiropas debesis projektu un arī samazināt sastrēgumus lidostās, ja tā varētu teikt. Problēmas joprojām ir, tās ir saistītas ar Gibralta, Gibraltāru. Es vēlētos griezties pie mūsu spāņu kolēģiem pēc Spānijā notikušajām vēlēšanām, vai varbūt būtu pienācis laiks rast kādus res, risinājumus un varbūt izdarīt uh, spiedienu. Es tā kā vēlējos griezties pie kāda brita, kas šeit sēž, bet neredz nevienu, tātad mums ir nepieciešams rast risinājumu. Un mums, kā Ajala Sanders kundze vienkārši runā bez mikrofona zāles e, ēterā. Bet runātais turpina. Tātad jautājums bija par Gibraltāru, bet otrs komentārs ir tāds, ka mums ir jāstrādā pie starptautiskiem līgumiem par kopīgajām debastēm. Tas ir jādara globālā līmenī, un tomēr es uzskatu, ka ir jāstrādā arī Pasaules tirzniecības organizācijā. Ir jāmeklē globāli risinājumi, tātad Pasaules tirsniecības organizācija un nevis ICO. Un visbeidzot šis eh, bēdīgs slavenais regula 868. Komisija beidzot ir jāsāk rosīties. Bija priecīgs dzirdēt, ka martā jūs kaut ko mums prezentēsiet. Un eh, vienā no zemesvietas piezīmēm ir teikts, ka, ja ir nepieciešams labāks regulējums, tad komisijai tas ir jādara. Komisija esat spējīgi kaut ko izdarīt, un ja esat, tad varbūt eh, vajadzētu izvairīties no tā, ka eh, Timermans kungs bloķē šis regulas 868 pārskatīšana. Izabelda Monte. Paldies, prieksēdētāja kungs, vēlties pateikties visiem, visiem, visiem. Interesanti priekšlasījumi, interesanti jautājumi. Tātad šeit tika pieminēts lidostu nodevas, bet dažkārt šīs lidostu nodevas tiek izmantotas kā tāds pamudinājums, lai izmantot tādu vai citu ceļu, gaisa ceļu. Bet eh, mans jautājums vairāk būs saistīts ar Poločeka kunga teikto par eh, pilotu situāciju. Cik izplatīts ir šis fenomens, ka eh, tiek izmantoti pašnodarbināti piloti, bet arī, um, arī šie te, kā jūs teicāt, jaunieši, kur ir spiest maksāt, lai lidot kabīnē, un tā saucamie nulles lidojumi. Kas ir tas, cik lielā mērā šī praksa ir izplatīta? Un, protams, cik izplatīts ir tas, ka piloti strādā vienā vietā un ir bāzēti cik. Paldies tagad um, Bilbao kundze, paldies priekšādētāji. Paldies par eh, uzklausīšanas organizāciju. Es mēģināšu runāt konkrēti. Mans jautājums ir visiem runātājiem, ieskaitot komisijas pārstāvi. Jūs sacījāt, ka pašreizējās normas ir jāīsteno, bet ja mēs īstenos esošās normas un ir pretestība no dalību valstīm pret šo vienoto Eiropas debesi, kā mēs atrisināsim problēmas. Mēs runājām par komisijas pozīciju, par regulas pārskatīšanu, bet par ko īsti ir runa? Dal no dalību valstīm mēs dzirdām, mēs aicinam tās īstenot Eiropas Savienības likumus. Uh, 50, mēs ietaupītu 50 miljonus izdevumu pusē. Mēs taču, mēs gribam, lai attīstās nozare, lai konkurence veicinātu tās attīstību. Kā jūs runājat ar dalību valstīm? Kādas atbildes jūs saņemat no dalību valstīm, ja jūs sakāt, jums jāīsteno vienotās Eiropas debesis? Ar šiem jautājumiem pirmkārt ir jātiek skaidrībā. Tas notiek ne tikai gaisa pārvadājumu sektorā. Mēs acīm redzot neko, neesam konkurētspējīgi, jo īsti to nu, nevēlamies. Kā mēs varam runāt par caurskatāmību un nolīgumiem, ja paši nestrādājam tādā transparentā veidā? Mēs runājam par nolīgumiem ar trešajām valstīm un dažādām klauzulām, bet uh, netiekam skaidrībā paši ar savu durvju priekšu manuprāt, tas nav īsti reāli, par ko mēs runājam. Prasības jāadresē pareizajā vietā un laikā un pareizajiem adresātiem. Mēs taču gribam, lai šis sektors attīstās tā, kā tas to ir pelnījis, un mūsu iedzīvotāji. Arī es vēlos ko jautāt, saka priekšēdētājs, divas vai trīs reizes Es gribētu sacīt, ka 30 miljārdus eiro uh, gaisa avio sabiedrības saņem vienkārši kā dāvanu, jo tās nemaksā ne degvielas nodokli, nedz arī vairākus citus nodokļus. Tagad Parīzē notika klimata konference, un runa bija ne tikai par tehniku, runa bija arī par uh, pārvadājumu samazinājumu, samazinot lidojumu skaitu, paliekot pie tiem, kas ir tiešām nepieciešami. Tātad šeit tiešām ir jāskatās uz to, kas notiek mūsu robežās. Mēs gribam arī godīgāku konkurenci. Uh, Otrs jautājums - Eiropas Savienība un ASV. Mēs nees, nevaram konkurēt viņu teritorijā ar ASV. Savukārt viņi gluži otrādi bauda visas šīs iespējas Eiropas Savienībā. Un mm, mums ir jāveicina konkurence arī ar golfa, ar līča valstīm un jāstrādā, lai dalība valstis uh, piedalās vienotajās Eiropas debesīs. Un vēl jautājums, kāpēc British Airways pēkšņi uh, tiek saukta par zemo izmaksu lidsabiedrību, nevis Lufthansa vai kāds cits. Kā, tas, kā jūs to izskaidrojat? Lūdzu, vēlreiz tai pašā secībā varat atbildēt. Šoreiz divas minūtes katram, lūdzu. Thank you, Chair. Uh, very quickly, the... Paldies, priekšsēdētā. Pavisam īsi par PTO. Savā pētniecības projektā mēs pētījām šo jautājumu. Īstenībā PTO dalība valstis nevēlas iekļaut aviāciju, un īpaši aviācija ir izņemta, izņemot dažus nelielus aspektus. Par pasažieru tiesībām jums ir pilnīgi taisnība, un beigās Ja pasažieriem ir dota iespēja balsot, tad viņi arī to dara, un viņi vienkārši aiziet, un tirgi arī to paši izdara, un daudzos gadījumos pasažieri arī iz, parāda, kam viņi dod priekšroku. Ja mēs runājam par negodīgu konkurenci, tad Ehm, šeit vajadzētu domāt par nacionālajām konkurences iestādēm, te nav runa par politiku. Līča uh, priekšrocības labāka, geogrā, labāks geogrāfiskais no, novietojums, politika, izveidot uh, savas valstis par aviācijas centru. Vienkārši perspektīva ir atšķirīga. Un tāpat viņiem ir arī eh, zemākas izmaksas savās valstīs, tāpēc viņiem ir daudz vairāk priekšrocību nekā lidojumiem no Eiropas. Par to, vai šīs cenas ir saprātīgas. Um, avio pārvadātāji rāda, ka mm, viens lidojums var izmaksāt 2 eiro, kamēr cits lidojums var izmaksāt tūkstošiem eiro. Un Protams, mums ir jānodrošina tas, lai varētu parādīties jauni avio pārvadātāji, kas varētu piedāvāt kaut ko labāku. Vienotās Eiropas debesis. E, amerikāņu filozofs Nike. Just do it. Katru gadu mēs e, dzirdam to, ka tas būtu jāizdara, bet, diemžēl, tas netiek izdarīts, un mēs vienkārši pievēršamies citiem jautājumiem. Man vēl atlikušas desmit sekundes par e, vienādiem spēles noteikumiem. Uh, Jā, patiešām ir jānodrošina iespējas, kas būtu visiem vienādas, bet mēs nevaram nodrošināt vienādu iznākumu, un tas noteikti netiks izdarīts. Un tieši tāpēc mēs sakām, ka katram avio pārvadātājam ir jābūt vienādām iespējām konkrētā tirgū, taču būs uzvarētāji un zaudētāji. Beigās tā nav runa par daļu tirgū, bet gan par spēju konkurēt. Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. PTO jautājums jau ir atbildēts. Tapardēls kundze, vai šo pakotni pietiek? Nē, nepietiek pašreizējā formātā. Komisija ir atzinusi to, ka šī nozara ir ļoti nozīmīga, mēs to apsveicam, bet eh, viss būs atkarīgs no konkrētajiem pasākumiem, no detaļām, tad, kad mēs virzīsimies uz priekšu. Tātad pašlaik nepietiek, bet cerams, ka nākotnē pietiks. Teličkas kungs, eh, no kā īsti viņi gūst labumu? Es domāju, ka te var runāt par kombināciju. Tā ir strateģiska politiska pieeja tam, kas īsti ir aviācija un ko tā dod sabiedrībai kopumā. Šķiet, ka Eiropā šādas vīzijas trūkst. Mēs redzam, ka citur šāda vīzija ir. Es domāju, ka mēs lielu nozīmi piešķīram Persijas līcim, bet ir arī daudz citu piemēru. Piemēram, kāda ir viņa attieksme pret infrastruktūru? 24 stundas atvērtas lidostas, mm, tas nozīmē, ka veselas 24 stundas viņa var arī pelnīt no savām investīcijām. Olivie jau to pieminēja, vēl Eiropas lidostās tās ir tikai 16-17 stundas, un uh, tā ir ļoti liela atšķirība, ja runa par tirkus spiedienu un dzīvot spējīgām darbībām. Protams, vienmēr ir baumas par nodokļiem, uh, par um, degvielas iepirkumiem masveidā un tā tālāk. Es negribu iedzināties šajās diskusijās vai šajās detaļās, bet noteikti ir arī daudz citu lietu, kas um, varētu vēl tikt pētītas. Bilbao kundze pilnībā piekrītu. Vajadzētu piemērot esošos noteikumus. Um, šeit ir daudz dažādu piemēru, mani kolēģi jau arī mm, par to runāja. Uh, Neiedzināšos detaļās. Vienotās Eiropas debesis. Domāju, ka tas ir viens no labākajiem vidas pasākumiem, ko mēs varētu paveikt Eiropā, bet šķiet, ka mēs vienkārši nespējam panākt, lai dalība valstis kaut ko darītu. Vēl piecas sekundes. Gribētu atbildēt Krāmerkungam. Priekšādētā es labprāt diskutētu par aviāciju, par subsīdijām, par nodokļiem, par uh, degvielu. Tad, kad mums būs šīs diskusijas, tad uh, es uh, gribētu teikt, ka mēs vēlamies ņemt visu vērā. Mēs skatāmies uz dažādiem transporta veidiem, uz infrastruktūru, uz elektrību, pētām arī nodokļu jautājumus. Un runājot par vienādiem spēles noteikumiem, uzskatu, ka šīs diskusijas arī būtu jāturpina. Es labprāt arī uh, mēģinātu apgāst jūsu viedokli. Džons Henans. Teliškas jautājums par to, kas viņiem ir un kā mums nav. Uh, um, personisks viedoklis, iespējams, pretrunīgs, nu, pagātnes mantojums, spēja dominēt tirgū, tāpēc, ka trūkst konkurences no otras puses. Protekcionisms ļoti spēcīgā formā ar divpusējiem pakāpojumu nolīkumiem, kurus mēs nespējam liberalizēt un kurus viņi ir gatavi aizsargāt un saglabāt. Šādi līkumi vēl eksistē ļoti daudzās valstīs, tieši tāpēc mēs atbalstām šo Eiropas līmeņa pieju. Viņi ir iekļuvuši tirgū, viņi redz, uh, kā, uh, kā klienti tiek apkāpoti, un viņi ļoti veiksmīgi visu šo sistēmu apgāž. Viņi uh, liek uzsveru uz novatoriskumu un viņi mēģina sniegt to, ko klienti no viņiem gaida. Uh, Mums nevajadzētu tagad bosties, mums vajadzētu no tā mācīties. Ja mēs varēsim, eh, ja mēs nespēsim eh, panākt to pašu un vēl kaut ko labāku, tad tā būs mūsu pašu vaina, nevis viņu vaina. Es mm, aizmirsu vienu jautājumu no iepriekšējās kārtas, eh, kas attiecas uz 868 regulu. Es redzu, ka Eiropa mēģina eksportēt savus regulējošos noteikumus visā pasaulē. Mēģinājām to izdarīt ar ETS, un uh, rezultāts bija smags. Es domāju, ka IKO līmenī uh, gaisa transporta mm, paneļa darba grupa noteikti būs produktīva, Mums vajadzētu mēģināt panākt globālus standartus, nevajadzētu meklēt tikai reģionālu risinājumu, tā nav pareiza atbilde. Un mums arī nevajadzētu iet tikai pa liberalizēto nolīgumu ceļu. Daži aizstāvji uzskata, ka jā, varbūt eh, bija šī loma uh, palēnināt procesu un arī gūt labumu no šīs palēnināšanas. Nezinu, varbūt piemērs kādu jautājumu jau iepriekš atkārtojos, uh, atvainojos. Jā, jūs ne, nepateicāt par British Airways. Priekšādētāji varbūt jūs varat izskaidrot un vēlreiz šo jautājumu. Jūsu slaidā zemo izmaksu aviolīnijas tagad ietver arī British Airways. Kāpēc? varbūt arī Air France varētu iekļaut. Nu, tad viņiem vajadzētu pieteikties. Nē, nē, es runāju par zemo cenu aviolīnijām, un British Airways vienmēr ļoti lepni saka, ka tiem ir ļoti zemas uh, cenas. Tāpat arī mums vesels trīs gadus ir kāda cita aviolīnija, kas arī iestājas par mūsu vērtībām. Ja runa par liberalizāciju un konkurenci, tad uh, Viņi uh, ir ļoti iesaistīti un arī lido uz Persijas līča valstīm. Uh, ir vairāk kā simts lidojumi. Um, Francijā ir 32 Emirātu lidojums Francija, un mēs redzam, ka uh, pamazām šis tirgus uh, tiek arvien vairāk pārņemts. Dirks Palačeks tagad. Es atvainojos, laikam izslēdzās mikrofons. Par aspektiem, kas saistās ar 868 pārskatīšanu un sarunām. Godīgas konkurences pants, kas parādās Eiropas Savienības Brazīlijas gaisa transporta nolīkumā, ir solis uz priekšu salīdzinājumā ar iepriekšējo situāciju. No jūsu viedokļa tas ir solis pareizajā virzienā. Vajadzētu nodrošināt, lai sākot sarunas par atvērtajām debesīm vai gaisa transporta nolīkumiem, mēs patiešām sasniegtu, ko mēs gribam. Un šķiet, ka Eiropas pozīcija nav vāja pozīcija, tā ir spēcīga pozīcija. Tirgus piekļuve um, Eiropā ir ļoti mm, vērtīga, Eiropas tirgus ir vērtīgs tirgus. Teličkas kungs, jūs runājāt par negodīgo konkurenci. Um, kā jau es minēju iepriekš, mēs pētām šo jautājumu, neesam vienīgie. Arī ASV dara tieši to pašu, jūs visi esat iepazinušies ar ziņojumu un ar argumentiem, kas ir iekļauti ziņojumā. Bet līdz šīm mums nav atklātas nekādas konkurences priekšrocības. Tad ir runa par piekļuvi lētam darbspēkam, lētiem līdzekļiem, iespēju finansēt eh, transportu, um, tad, tad Airbus apmaksa uz trešajām valstīm, infrastruktūra, geogrāfiskais novietojums pasaulē. Tas viss um, piedāvā ļoti labas priekšrocības, un pašlaik mēs nevaram tās pārspēt. Jūzo kundze uzdeva jautājumu par dažu Eiropas valstu specifisko geogrāfisko novietojumu. Kipras salas, um, tad Kipras oficiālais avio pārvadātājs um, bankrutēja. Ungārijā Mālev bankrutēja, un mēs pētījām IKP attīstību. Mēs lūdzām, lai Kipras kolēģi izdarītu tieši to pašu, paskatītos, kā IKP tiek ietekmēts. Un Ungārijas gadījumā mēs redzējām, ka bija šāda ietekme. Pēc Malev IKP, pēc Malev bankrota IKP samazinājās par gandrīz 3%. Un tas, protams, norāda uz aviācijas nozares nozīmi. Man ir labs piemērs. Bilbao Barandikas kundzes jautājumam par īpašniekiem un kontroli. To mēs varētu nodrošināt. Pašlaik satiksmes tiesības ir divpusējas starp valstīm un Persijas līča valstīm. Lai nodrošinātu, ka šīs braukšanas tiesības tiktu ierobežotas, šie noteikumi ir jāīsteno. Air Berlīna gadījumā tika atklāti savienojumi, kurus um, nenodrošināja šīs satiksmes tiesības, un tā tam nevajadzētu būt. Tagad Olivija Jankovičs. Paldies priekšsēdētāji par jautājumu, eh, kas īsti ir Persijas līča valstīm un kā mums nav. Uzsvēršu vēlreiz šo valstu geogrāfisko novietojumu. Uh, Uzskatu, ka tās ir unikālas uh, konkurences priekšrocības. Eiropa nav centusies eh, kaut ko tādu izmantot, un tagad šīs valstis eh, pilnībā izmanto savu geogrāfisko novietojumu. Tāpat arī investīcijas infrastruktūrā, drošībā. Domāju, ka mēs nevarēsim atrisināt šos jautājumus ar mūsu valsts palīdzības noteikumiem un mēģināt viņiem uzspiest mūsu noteikumus. Uh, aviācijas infrastruktūra un mm, valsts finansējums drošības pasākumiem ir leģitīms rīks, jo tā ir daļa no ekonomiskās attīstības politikas. Mēs redzam, ka šeit ir arī konkurences trūkums mums. 2012. gadā Eiropas lidostās aviācijas drošības izmaksas bija 4,2 miljārda eiro. No avio pārvadātājiem tiešās nodevas bija 4,9 miljārda eiro. Mēs redzam, cik publiskais finansējums ir nozīmīgs aviācijā. Tāpat arī viņiem ir zemākas darba spēka izmaksas un atšķirīgi fiskālie režīmi, bet es nezinu, kā mēs spēsim atrisināt uh, šos jautājumus ar visaptverošu avīci, aviācijas nolīkumu. Tie ir vispārējās ekonomikas politikas mērķi, un tā tad uh, mums ir arī kas cits, kā viņiem savukārt nav, un te ir runa par aviācijas nodokļiem, kas arī mūs ierobežo. Vienādi spēles noteikumi Domāju, ka problēma ir tā, ka šie vienādie spēles noteikumi ir ļoti maldinoši. Tas īsti neko nenozīmē. Mēs īsti nezinām, ko mēs gribam panākt. Protams, mēs visi gribam godīgu konkurenci. Krāmerkungs par jūsu jautājumu. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu samazināt lidojumu skaitu. Es patiešām uztrauktos, ja Eiropas Savienība mm, pieņemtu šādu lēmumu. Visi Eiropā vēlas mm, kapitalizēt aviāciju, vēlas atbalstīt savas, savus mērķus un veicināt aviāciju. Pasaule mainās, mēs kļūstam arvien atkarīgāki no ārējās tirdzniecības, un ja jūs vēlaties pārdot savus produktus Johannesburgā vai Delī, tad visticamāk jūs tos nevadīsiet ar auto. Pēdējais punkts par subsīdijām citos transporta veidos, godīga konkurence starp transporta veidiem. Uh, Esmu pamanījis, ka dzelzceļa um, industrija katru gadu saņem 42 miljārdus eiro kā publiskās subsīdijas. Ja mēs saņemtu to pašu, tad gan jau situācija būtu daudz labāka. Paldies! Un tagad Gaila kungs. Paldies! E, bija vairāk jautājumu, kurus man uzdev. Mēģināšu varbūt atbildēt, sākot ar Klīnas kundas jautājumu. Jūs vaicājāt, vai 868 regulas pārskatījums ir paredzēts, un ja kad, ja jā, tad kad, un vai tas varētu aizskavēt eh, progresu, ar kuru komisija izdošos mandātus? Nē, nedomāju. Mēs uzskatām, ka regulas 868 pārskatījums ir ļoti aktuāls, un eh, komisijai piešķirtais mandāts varētu aizskavēties, ja mēs nepiedāvāsim regulas 868 izmaiņas, jo ir tādas dalību valsts, kurām ļoti traucē patreiz, patreizējā negodīgā praksa, un tas tiešām ir jāsakārto. Ko mēs mēģinātu panākt šādā vispusējām noliegumā? domājot arī par instrumentiem, tie šeit nav konkrēti domāt kādai konkrētai valstī, vēl jau mazāk eh, līču valstīm. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jācīnās pret jau kāda veida negodīgas komercprakses izpaudumiem pasaulē. Mums ir nepieciešams līdzsvars starp eh, problēmu risināšanu ar kurām saskars dalību valsts un kāpēc eh, tās ir iesaldējušas lidojumu nišu izdošanu. Un, protams, iestāties par patērētāju aizsardzību un drošības pasākumiem. Kā jau šeit izskanēja, mums ir ļoti labs dialogs ar ASEAN. Un eh, kāds tad ir kopsaucējs starp Eiropas Savienību, Turciju un Eiropas Savienību līču valstīm? Šeit piekrīt Dirk teiktajam. Eiropas Savienība ir liels un ļoti pievilcīgs tirgus, un šie avio pārvadātāji vēl šeit ielausties. Viņi vēlas iegūt lielāku tirgus nišu, bet eh, šajā lielajā tirgu iegūstot tirgus nišu ir jāizpild zinām noteikumi. Turcija ir Eiropas Savienības kaimiņu valsts un kandidātu valsts, tā ir ļoti liela valsts, aviācijas nozara tajā attīstās ārkārtīgi strauji, un ja mēs noslēgtu ciešākas sadarbības līgumu vai vienkārši ciešāk sadarbotos, ieguvēji būtu visi, un tas pats attiecās arī uz līču valstīm. Preicis kundze jautāja, kāds ir EASA daļa starptautiskā līmenī. Aviācijas stratēģijā ir uzsvērts tas, ka EASA ir jābūt spēcīgai aģentūrai, kas spēlētu nozīmētu lo, nozīmīgu lomu pasaulē. Un šajā aviācijas pakotnē mēs esam piedāvājuši arī pārskatīt EASA darbību, lai tā labāk varētu izmantot savus resursus un uzlabot efektivitāti. Un uh, Nopietnākais mērķis jau ir izveidot kopēju Eiropas aviācijas aģentūru. Iespējams, ka nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem. Iespējams, ka varēšu to izdarīt pēc tam. Paldies! Paldies! Vēlreiz liels paldies visiem, kas piedalījās uzklausīšanā un uzstājās. Paldies par jautājumiem, paldies par atbildēm. Um, Šis pasākums bija tā vērts, kaut gan to mēs īsti nezinājām, plānojot to tik īsi pirms Ziemassvētkiem. Un tagad man atliek jums novēlēt priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Nākamajā gadā mēs tiksimies no jauna deputāti, līdzstrādnieki, sekretariāti, darbinieki un uh, visi, kas uzstājās uz klausīšanā, ir ielūgti tagad uz kokteili. Paldies! Thank you.